Verehrte Kolleginnen un Kollegen, ich. Godātie kolēģi, es gribētu atkal sākt darbu. Mēs tiekamies starp parlamentārajā komitejā, esam tagad stiprinājušies un iesildījušies. Un mūsu nākamais punkts ir zaļā ekonomika ilgtspējīgas attīstības un nabadzības izskaušanas kontekstā. Un es Sirsnīgi sveicu visus, kas ir atbildīgi par šo mērķu sasniegšanu, cita starp atbildīgi arī par to, kā mēs sagatavosimies Rio plus 20 sanāksmei. Un Sirsnīgi sveicu komisāru Janesu Potočņiku un tagad bez pārākas uh, kavēšanās došu vārdu komisāram un pēc viņa uzrunas mums būs iespējas debatēt. Katram būs divas minūtes, uh, kurās izteikties un runās divi nacionāla dalībās deputāti un viens Eiropas parlamenta deputāts. Lūdzu, vārds jums, komisāru. Ja. Paldies, cienījamie parlamenta deputāti, cienījamie dalībvalstu parlamentu deputāti. Sākumā gribētu parunāt par uh, to procesu, kā rezultātā mēs nonāksim pie uh, Rio plus 20 sanāksmes Man ir īpaši prieks runāt šodien jūsu priekšā, jo domāju, ka parlamentārais darbs ir ārkārtīgi būtisks, bet jūsu loma pēc šīs sanāksmes būs vēl svarīgāka. Mēs visi ceram, ka a, valdības izdarīs a, stingru apņemšanos jūnijā, bet a, tieši parlamentiem būs jāraugās, lai valdības pilda savas apņemšanās. Un jūs, principā, esat tas instruments, kas nodrošinās, lai apņemšanās netiktu aizmirstas līdz Rio plus 40. Vēl ir pāris mēneši palikuši līdz augstākā līmeņa sanāksmē Rio plus 20. Vēl ir daudz darāmā. Notiek neformālās sanāksmes Ņujorkā, lai sagatavotos šai konferencei. Domāju, ka jūs visi esat labi informēti par to, kas līdz šim ir izdarīts par apvienoto nāciju tā saukto nulles dokumentu projektu, par, tāpat esam informēti par, iesniegt, par iesniegtiem priekšlikumiem par Eiropas parlamenta devumu un kā citi ir reaģējuši šo nulles dokumentu. Daži ir kritiski noskaņoti, citi uzskata, ka būs paredzams ļoti grūtas sarunas. Es biju Riedažneiro pagājušā nedēļā un uh, Pēc pāris minūtēm es jums pastāstīšu, cik tālu mēs esam tikuši sagatavojoties, kāda varētu būt iespējamie scenāriji šajā sanāksmē, bet sākumā gribētu paskaidrot tīpaši dalībvalstu parlamentu deputātiem, kā ir attīstījusies un veidojusies Eiropas, Eiropas Savienības pozīcija un kā Eiropas komisija pati izstrādā savu pieju uh, zaļākai ekonomikai Eiropas Savienībā. Šī zaļās ekonomikas koncepcija nebūtu nav jauna. Kad es stāvēju parlamentu priekšā, kad bija uzklausīšana, kad es biju izvirzīts komisāra amatam pirms diviem gadiem, es to nosaucu par vienu no trīs galvenajiem pilāriem savā darbībā. Bet es toreiz to nesaucu par zaļo ekonomiku, es to toreiz saucu par resursu efektivitāti. Pēdējo divu gadu laikā mēs šo resursu efektivitāti esam padarījuši par prioritāti Eiropas reformu stratēģijai, ko mēs tagad saucam par stratēģiju 2020. gadam. Ja jūs gribētu saprast, kā Eiropas komisija izprot šo zaļo ekonomiku, tad jums vajadzētu uh, iepazīties ar ceļu karti resursu efektivitātei, ko mēs apstiprinājām pagājušā gada septembrī. Tā ir pieejama visi, visās oficiālajās Eiropas Savienības darba valodās. Kopīgais mērķis eh, resursu efektivitātes politikā ir atdalīt resursu lietošanu un uh, ietekmi uz ekonomisko izaugsmi. Protams, priekš tā ir nepieciešams vairāk kā tikai tiesiski instrumenti, ir nepieciešamas izmaiņas mūsu rīcībā. Te es domāju, mēs kā mūsu kā ražotājus un patērētājus. Un ir nepieciešama ļoti plaša visaptvaroša pieeja dažādās politikas jomās, ir jāiesaist arī privātais sektors. Lielākā daļa šo politikas jomu ir eh, tieši dalībvalstu parlamentu rokās, un tāpēc Eiropas eh, gads, Eiropas eh, semestris ir ārkārtīgi svarīgs stratēģijas 2020 sasniegšanā. Gribētu griezties pie dalībvalstu parlamenta deputātiem un gribu lūgt jūs ļoti cieši vērot jūsu valdību darbu, reaģējot uz komisijas ikgadējo izaugsmas pārskatu. 2012. gadā, piemēram, mēs uh, aicināsim izskaust vidēji gaidīgi, gaidīgas uh, subsīdijas un uh, domāt par resursu lietošanu. Komisijas ceļu karte resursu izvie... izmantošanā ir Eiropas pieeja, bet jautājumam ir globāla nozā... nozīme. Globālās tendences padara resursu efektīvu izmantošanu par absolūtu nepieciešamību. Tas attiecas gan uz uh, bagātām un apzīgām valstīm, uz valstīm, kurām ir resursi, kurām nav. Mēs visi zinām, ka uh, līdz 2050. gadam uz mūsu planētas būs 9 miljārdi cilvēku. Ir prognozes, ka būs 3 miljārdi uh, vidēji šķirs patērētāji līdz 2030. gadam. Tas, protams, ir ļoti Eh, labi tiem miljardiem, kuru dzīves eh, apstākļi palielināsies, un tāpat tas būs labi arī uzņēmumiem. Palielināsies pieprasījums, bet šis pieprasījums liks milzīgu spiedienu uz resursiem, un šis spiediens būs galvenais ierobežojošais faktors mūsu spējai attīstīties, augt un nodrošināt augstus dzīves standartus. Mums būs nepieciešams eh, trīsreiz vairāk resursu 140 miljārdi tonnas uh, ik gadu līdz 1950. gadam. Uh, pārtikas un lobarības pieprasījums uh, palielināsies par 70%. Un šodien jau 60% mūsu ekosistēma, kas ir pamatā šo resursu iegūšanai, jau ir pasliktinātā kvalitātei. Ja mēs neuzlabosim efektivitāti līdz, līdz 2030. gadam, mums būs nepieciešams pa 40% vairāk ūdens, nekā mums šobrīd ir iegūstams. Patēriņa pieaugums uh, būs simtiem reižu lielāks nekā tajos agrīnijos industrializācijas procesos, kas notika Eiropā. Ķīnā šis patēriņa pieaugums ir simtreiz lielāks nekā, piemēram, Eiropā. Un Ķīna pavisam īsā laika periodā aizies visu to attīstību, ko apvienotā karalista, piemēram, industriālās revolūcijas laikā aizgāja simts gadu laikā. Tātad šis spiediens būs daudz lielāks, un te es runāju tikai par vienu valsti - Ķīnu. Resursu ierobežotība liks atkal spiedienus patērētājiem, un šīs vidējās šķiras uh, būs zināmā mērā ierobežotas, cik tālu varēs attīstīties to labklājība. Valstīm dažādās attīstības pakāpēs būs jāsagatavojas šiem procesiem. Diemžēl šis signāls netiek labi izprasts visu sarunvedēju vidū, un turpmāko mēnešu laikā mums būs jāskaidro šī loģika pārējiem, un būs eh, skaidri jānorāda, ka nav nekādi uh, slēpti mērķi attiecībā uz ekonomikas izaugsmu. Esmu dzirdējis visāda veida konspirācijas teorijas, ka šis ir bagāto valstu centi, eh, centiens ierobežot izaugsmu pārējā pasaulē vai arī uzlikt tādas zaļas protekcionistiskas sienas. Ir tāda pilnīgi, šī ir tāda sagrozīta koncepcija, kas mums ir jāgroza, jālabo. Uh, Esmu pārliecināts, ka visietveroša zaļa ekonomika noteikti ir viens no galvenajiem virzītāju spēkiem, lai nodrošinātu ilgspējīgu attīstību. Ne tikai Eiropā, bet arī pasaules mērogā. Un, kad es runāju par ilgspējīgu attīstību, es domāju sociālo, ekonomisko un vides uh, aspektu. Es uh, novērtēšu jūsu palīdzību, lūdzu nododiet šo signālu, šo informāciju visiem pārējiem un tiekoties arī ar uh, citiem kolēģiem. Tagad pastāstīšu par Eiropas Savienības pozīcijas uh, veidošanu Rio sanāksmē. Šī mēneša sākumā uh, valstu vadītāji Eiropa padomē apstiprināja diezgan skaidrs secinājums, ka mums ir jāstrādā, jāvirzās uz skaidriem operatīviem mērķiem un jāizstrādā konkrētas aktivitātes gan nacionālā un starptautiskā mērogā noteiktos laika termiņos. Tā ir rakstīts dokumentā. Tas uh, deva mandātu vides ministriem, uh, vides padomē, kuri izstrādāja detalizētāk šo principu un detalizēja jomas, kurās mums būtu nepieciešama konkrēta mērķa un rīcība. Viņa aicināja komisiju nākt klajā ar priekšlikumu galvenajās piecās jomās. Tos varētu saukt par dzīves pīlāriem - ilgspējīga enerģija, ūdens, it īpaši ūdens efektīva izmantošana, eh, zemes kvalitātes pasliktināšanās e- un ekosistēmas, jūras vide un okeāni. Un eh, viens horizontāls jautājums, kas skar visus iepriekš minētos, eh, tā ir resursa efektivitāte un arī atkritumu apstrāde un pārstrāde. Tas viss ir jāplūko Uh, zaļās ekonomikas kontekstā, ko tā var darīt, lai nodrošinātu ilgspējīgu attīstību un lai samazinātu nabadzību. Šie secinājumi būs mūsu galvenais uh, zinājspēks turpmākajos mēnešos. Mēs tagad strādājam, lai izstrādātu operatīvus mērķus un konkrētu rīcību, balstoties uz uh, piecām jomām, kas tika izgaismotas ministru sanāksmē. Protams, mums būs jāņem vērā prioritārie jautājumi, kas būs citiem sarunu partneriem, bet mēs noteikti pastāvēsim uz to, ka ja mēs iekļausim šīs piecas jomas, tad mēs būsim iekļāvuši lielāko daļu cilvēka darbības, kas ietekmē vidi, sākot ar lauksaimniecību, pārtikas drošību un nabadzības izskaušanu. Tā piemēram, ir skaidrs, ka enerģija, ūdens ir ārkārtīgi svarīgs nabadzības samazināšanai, ir uh, miljoniem cilvēku, kas ir atkarīgi, kur dzīve tieši ir atkarīga no uh, ekosistēmām, no ūdeņiem, no mežiem. Ja jums ir vairāk jautājumu par šīs koncepcijas uh, būtību, es esmu gatavs to sīkāk vēlāk paskaidrot. Gribu uzsvērt vēl vienu jautājumu. Rio plus 20 uh, konference, tā būs globāla konference, un ne visi partneri, protams, piekrīt Eiropas Savienības ambīcijām. Mēs eh, cītīgi strādājam, lai panāktu tik ambiciozu rezultātu, kādu pasauli būtu pelnījusi, bet nav garantēts, ka tas izdosies. Kā tas ir savietojams ar eh, ilgspējīgas attīstības mērķiem? Kā jūs zinat, ilgspējīgas izaugsmas mērķi vai saīsinājumā SDG, tos eh, izvirzīja Gvatemalā sanāksmē. Uh, Un es eh, pastāstīšu trīs galvenos aspektus, kā tie būtu jāattīsta. Tātad šie mērķi ir jāvērš uz, tūkstos, uz 2015. gadu, Ir jārisina galvenie problēma jautājumi tādā visaptvarošā un saskaņotā veidā. Ir jāstrādā tālāk pie darba kārtības 2020, jāstrādā pie Johannesburgas kopējā rīcības plāna, jāīsteno tas, lai mēs varētu rast ilgspējīgus risinājumus. Otrām kārtām jāsaskaņo šie mērķi ar zaļās ekonomikas mērķiem un visbeidzot Šie mērķi ir jākoordinē un jāsaskaņo ar tūkstošgadas attīstības mērķiem un pārskata procesu, un mēs nedrīkstam novirzīties no tūkstošgadas mērķu sasniegšanas, kas ir paredzēta 2015. gadā. Tātad viena atšķirība starp uh, uh tūkstošgadas mērķiem un uh, ilgspējīgas attīstības mērķiem ir tāds, ka šie attīstības mērķi galvenokārt bija paredzēti attīstības valstīm bet ilgspējīga attīstības mērķi būtu attiecinām uz visām valstīm. Un visbeidzot, sadarbība ar citām valstīm. Un mēs izvērtējam uh, pārējo partneri, tīpaši Brazīlijas un citu Amerikas valstu pozīcijas, raugamies, kādas uh, kopīgas nostājas mēs varētu veidot, lai varētu darboties kā sabiedrotie. Jāizprot, kāda ir uh, dažādo kontinentu valstu nostāju. Ja Eiropas Savienības mērķis būtu uzsākt uh, sarunu procesu, kurā mēs varam uzsvērt konkrētas intereses un mēģināt rast konverģenci, tad tas būtu mūsu galvenais mērķis, tātad strādājot ar uh, visām pārējām valstīm. Mēs centīsimies izmantot to, kas ir panāks līdz šim Nagojā, Durbānā, uh, centīsimies veidot atvērtāku tālāku darba procesu. Mēs jau zinām, ka dažas valstis, ka tām ir lielas bažas par uh, zaļo ekonomiku. Šīs bažas galvenokārt ir saistītas ar zaļo protekcionismu, ka varētu rasties kaut kāda jauna nosacījuma, tirzniecības barjeras un ka varētu izmantot uh, resursus neatbilstošā veidā dažādās ekosistēmās tomēr ir vērojama diezgan liela izpratne un konverģence starp Āfrikas Savienību un uh, Eiropas Savienību par šo zaļo ekonomiku. Tas ir tāds ļoti pozitīvs faktors, jo daudzas no valsts, uh, no, no, no pasaulē nabadzīgākajām valstīm ir arī reģionā. Un es uh, tikos ar daudz šo valstu pārstāvju, ja, ja nemaldos, tā bija sanāksme Kenijā, Nairobi, tur notika konference par izdzīvošanas stratēģiju. Tā tad tik tiešām man ir izpratne, ka šīs valstis saprot mūsu nostāju. Ir arī bažas par to, vai būs iespējams nodrošināt šo pāreju zaļo ekonomiku attīstības valstīs, vai būs pietiekami daudz līdzekļu. Tas ir jārisina atbilstošā veidā. Tas būs viens no darba kārtības jautājumiem, kas būs ļoti svarīgs globālā mērogā, pie kura būs jāstrādā kopā ar G77 grupu un arī Ķīnu. Tātad visi šie mērķi kopumā nozīmē, ka Eiropas Savienībai ir jāveic informatīvais darbs, jāstrādā ar partneriem un ieinteresētajām pusēm darbā pirms uh, Rio konferences. Man jau ir bijušas divpusējas tikšanās ar vairākiem ministriem no dažādiem reģioniem. Ņujorkā mums bija tikšanās, UNEP uh, padoms tikšanās notika. Tāpat pagājušo nedēļu es biju Brazīlijā. Tagad mēs sāksim otro mūsu darba fāzi un centīsimies dot tādus konkrētākus politiskus signālus uh, lielākajām valstīm. Tāpat laikā mēs centīsimies demonstrēt, ka Eiropas Savienība ļoti aktīvi arī uzklausa pārējos, ka mums ir kapacitāte pozitīvi un uh, padziļināti reaģēt, kas arī ir priekšnosacījums, ja mēs gribam kopīgi pie kaut kā nonākt. Gribu uzsvērt, cik svarīgi ir, lai uh, uzņēmējdarbības uzņēmē vidu un uh, pilsoniskā sabiedrība līdzdarbotos šajā sagatavošanās darbā. Uh, zaļās ekonomikas debatas, kas notiks Rio de Janeiro, būs ļoti tiešas, un tās dos iespēju veidot labklājību un radīt darba vietas un tāpat nodrošināt arī tehnoloģiju un prakses pārnesi. Tas ir vēl viens ļoti svarīgs iemesls, lai mums būtu skaidri mērķi, lai mēs par tiem vienotos Rio. Ir jādod ļoti skaidrs signāls privātajam sektoram, lai varētu veicināt investīcijas uh, pareizajā virzienā. Runājot par pilsonisko sabiedrību, Eiropas uh, Savienība centīsies īstenot informācijas pieejamības principu, nodrošināt sabiedrības līdzdalību un piekļuvi uh, tiesiskumam vidas jautājumos. Pilsoniskās sabiedrības mobilizācija arī ir svarīga, lai nodrošinātu, ka attīst, ilgspējīgas attīstības sociālā dimensija netiek aizmirsta. Ņemot vērā visu iepriekš teikto, Mēs esam dzirdējuši, ka pilsoniskā sabiedrība un arī parlamentārās grupas dažās valstīs arī ir pauduši zināms bažas par zaļo ekonomiku. Tas varētu būt arī tā Brazīlijā un Latīņamerikas valstīs, tāpēc ir iespēja Eiropas parlamentam, dalībvalstu parlamentiem un citām iestādēm, tādām kā, piemēram, Ekosokam un reģionu komitejai, veidot kontaktus ar partneriem un paust mūsu patiesās intereses zaļās ekonomikas uh, attīstīšanā, dāmas un kungi, cienījamie deputāti. Mūsu kopīgais signāls ir tāds, ka Eiropas Savienība šajā zaļajā ekonomikā ņem vērā arī sociālās ietvertības aspektus, un tā tik tiešām ir visā, um, iespēja visām valstīm visās attīstības pakāpēs. Mums ir pozitīva darba kārtība, ko mēs varētu ierosināt zaļai ekonomikai. Ir jābūt instrumentam ceļā uz ilgspējīgu attīstību. Un tajā ir jāiekļauj visas ekonomiskā, sociālā un vidas dimensija un attiecīgie mērķi, un tā var palīdzēt, lai sasniegtu reāls rezultāts, lai izskaust nabadzību un nodrošinātu pārtiks eh, drošību. Rio konferences 92. gadā bija optimismu pilna. Eh, tur bija liela gatavība padarīt pasauli par, eh, par labāku vietu priekš visiem. Rio 2012. gadā mēs nevarēsim ignorēt smago ekonomisko krīzi mums apkārt, bet mēs tāpat nevarēsim ignorēt arī dažus no jaunākiem faktiem, kas balstās uz to, ka mēs šodien labāk izprotam dažādus izaicinājumus. Izaicinājumi, kas mums visiem ir kopīgi un kuriem vajadzētu mūs arī vienot Rio konferencē. Un pat ja būs mazāk optimisma šajā konferencē, tad tomēr noteikti ir un būs vēl lielāka vajadzība un nepieciešamība padarīt pasauli par labāku vietu priekš visiem. Mēs vienkārši nevaram atļauties neizmantot šo iespēju. Paldies! Vielen, vielen Dank. Paldies, komisārkungs. Mēs esam sapulcējušies lai padarītu pasauli par labāku vietu, lai visi varētu dzīvot labāk, vienalga, kur viņi dzīvo. Un šodien mums ir viesi no 20 dalībvalstīm, tātad parlamentu kolēģi. Man ir jau diezgan uh, garš runātāju saraksts ir pieteikušies tātad kolēģi no nacionālajiem parlamentiem. Lūdzu, aizpildiet šīs kartītes, ar kurām pieteikties runāt. Tās tiks um, tātad pie, pie, pie jums pieies un šīs kartītes savāks, un tad, lai viss var notikt saskaņā ar procedūru. Tagad lūdzu Maltas kolēģis Brinkārta kungs. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Runāšu par zaļu ekonomiku. Ja mēs vēlamies izvairīties no privātām sarunām un nu, mēģinam panākt reālus, taustamus rezultātus, tad ir ļoti svarīgi veicināt reālu projektu izveidi zaļai ekonomikai. Un tikpat svarīgi ir sadarboties nacionālajā līmenī, reģionālajā un vietējā līmenī. Uh, Tādā veidā varēsim reāli arī atbildēt uz reālām vajadzībām un darīt visu to labāko. Mēs vairs nerunājam par to, ka mums ir vai nu tīra planēta, vai nu laba ekonomika. Mēs runājam par abām lietām kopā gan par ekonomiku, gan par ekoloģiju. Un šeit privātājiem un valsts sektoram ir izšķiroša loma. Ir jābūt uh, efektīviem arī savās izmaksās un arī politiskajās uh, aspektos. Tieši tādēļ, ja mēs vēlamies panākt e, zaļās ekonomikas izveidi, tad mums ir nepieciešami skaidri indikātori, kas ļauj pārbaudīt, izvērtēt datus un šādā veidā uh, e, uzraudzīt progresu, ko esam vai neesam panākuši. Manuprāt, nepastāv uh, viens risinājums pilnīgi visiem, tā kā vienas zāles visām slimībām. Tāpēc ir nepieciešams individuāli raudzīties uz valstīm un attiecīgi arī mērķus un pasākumus pielāgot. Te pašā laikā eksistē vispārīgie principi un kopīgās platformas. Tāpēc par šiem principiem ir jāvienojas visiem kopā, neatkarībā no tā, kādas ir mums ir situācijas un viedokļu atšķirības. Nobeigumā vēlos teikt, ka sabiedrībai kopumā ir jāsniedz precīzā un skaidra informācija par mūsu mērķiem, Savādāk, manuprāt, nebūs vispār loģiski kaut ko uzņemties. Un vēl viens novērojums. Ja nav pietiekam labas pārvaldības, ilgspējīga attīstība, it īpaši zaļās ekonomikas kontekstā, nav iespējama vai nu um, vietējā līmenī, vai arī, piemēram, privātā uh, sektora līmenī. Un tagad Rumānijas pārstāvis Hīsa kungs, lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, aș profita. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Es gribētu izmantot šo iespēju un uh, sveikt kolēģus Eiropas parlamentā un citos dalībvalstu parlamentos un uh, vēlēt viņiem panākumus cīņā pret ekonomisko krīzi. Jo Sagatavošanās process Rio sanāksmē ir ļoti sarežģīts, kā jau tika norādīts. Rumānijai ir diezgan skumīga pieredze, ja tā var izteikties, attiecībā uz sarunām. Pat Eiropas līmenī, kā jūs zinat, Rumānija ir ļoti atvērta valsts visam eiropeiskam sadarbībai un arī atsakoties no savas nacionālās ekonomikas protekcionisma. Un Mm, tomēr uh, ir centieni uh, bloķēt Rumānijas iestāju Schengens uh, zonā, bet, nu, jebkurā gadījumā mēs ceram, ka darbs tomēr virzīsies. Tā, tad šis uh, nulles dokuments uh, cerams tiks izstrādāts ņemot vērā ANO ilgspējīgas attīstības, uh, attīstības komitejas darbu 19. ANO komisijas sesija ilgspējīgai attīstībai, kas notika 11. 11. gada maijā, tā bija Rumānijas vadībā, un tā, manuprāt, bija ļoti svarīgs devums sagatavojoties Rio konferencei. Runājot par ilgspējīgu attīstību un izstrādājot programmu zaļai ekonomikai Tomēr gala dokumentā netika iekļauts grozījums uh, par uh, tautu pašnoteikšanos. Tālāk par ilgspējīgu attīstību. Progress ir iespējams tikai tādā gadījumā, ja tiek īstenota zaļā ekonomika, kas savukārt varētu dot ieguldījumu cīņā pret nabadzību, un, lai attiec, un ja attiecīgi tiktu izveidots uh, institucionālais ietvers. Mērķim ir jābūt vispārējam, tādam viegli komunicējam, un tas nedrīkstētu ietekmēt tūkstošgadas mērķu izpildi. Runājot konkrētāk par Rio sanāksmi, ilgspējīgai attīstībai jānotiek tādā garākā laika termiņā arī pēc 2015. gada. Să vă spun, România va avansa pentru a fi inclusă în final al conferinței Rio. Es gribētu piebilst vēl vienu lietu. Rumānija gribētu uzstāt uz diviem priekšlikumiem, lai tiktu iekļauti gala dokumentā. Šos priekšlikumus ir atbalstījis mūsu vidas ministrs. Tur ir runa par ilgspējīgu lauku vidas darbību, kas būtu dzīvot spējīgs uh, modelis nākotnē, un tāpat jāveicina šāda stratēģija Eiropas Savienībā ilgspējīgā veidā, ņemot vērā un respektējot dalību valstu konkrētās īpatnības. Tāpat laikā jāatzīst, cik svarīgas ir uh, kosmosa tehnoloģijas, kas var dot uh, informāciju, telpisko informāciju un var ļaut labāk plānot un īstenot dažādus pasākumus, uh, ilgspējīgai attīstībai jāsargā dabas resursus un tāpat laikā virzot uz priekšu attīstības mērķus reģionos un valstīs un pasaulē. Spricht. Paldies, un tagad lūdzu Gerbrandī kungs. Un viņš ir delegācijas vadītājs, dosies uz Rio. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs visi zinām BMW. Autoražotāji, nu es vēlos teikt, ka, ja jūs braucat pa ceļu un kāds jūs apdzen, lielākoties tās būs BMW. Par BMW runājot, mēs parasti domājam par labām mašīnām, kas ātri brauc, kas pātrinās, izrādīties. Visi šie vārdi parasti asociējas ar BMW. Bet paskatieties, kas šobrīd notiek ar BMW. Tur ir kaut kas pavisam savādāks. Viņi vairs nerunā par ātrumu, viņi nerunā par pātrinājumu, viņi nerunā par milzīgām mašīnām, viņi runā par CO2 izmešiem, viņi runā par uh, degvielas patēriņu. Un, manuprāt, tas ir lielisks piemērs tam, kā notiek šobrīd industriāla revolūcija mūsu acu priekšā. Zaļa ekonomika, zaļa izaugsma, nav kaut kas, ko mēs varam šeit kā politiķi attīstīt. Īstenībā tas jau notiek. Rītdienas uh, eh, uzņēmē darbība ir vai nu ilgspējīga, vai arī vispār neeksistē. Tā, manuprāt, ir ekonomikas realitāte. Tieši tādēļ es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi mums, Eiropiešiem, lai kļūtu daudz konkurētspējīgākiem, būt arī uh, ilgspējīgiem mūsu ražošanā. Kad mēs runājam par globāliem procesiem, mums ir jāsagatavo arī pasaulē tiem pašiem uzdevumiem. Komisārs Patočņiks runāja par to, ka resursu cenas uh, eksplodē pilnīgi, un īstenībā tas ir viens no zaļās ekonomikas veicinātājiem. Es teiktu, ka Rio tas ir viens no mūsu izaicinājumiem. Mēs varam jaunatīstības valstis pārliecināt, ka zaļā izaugsme nav vienkārši rietumu pasaules uzspiestais pasākums, nē, ka tas ir centrs nākotnes reformām, tas ir veids, kā var augt un augt ļoti efektīvi. Tā ir zaļā izaugsme. Runājot par Rio plus 20 rezultātiem, es domāju, ka ir tā, ja mēs varēsim pārliecināt jaunatīstības valstis par to, par ko es runāju, tad mēs varam panākt arī reālu rakstisku vienošanos. Tad, kad mēs runājam par zaļu ekonomiku, tad uh, tas ir tas, kas mums ir jāpanāk Rio. Nobeigumā priekšsēdētāji teikšu. Uh, šodien rīta sanāksmē man bija ļoti pozitīvs sajūta. Nu, man bija sajūta, ka mēs visi domājam vienā virzienā, gan Eiropas parlamenta deputāti, gan arī valstu parlamenta deputāti. Tāpēc arī būtu ļoti bēdīgi, ja mēs šodien pēcpusdienā uh, dodamies visi katrs uz savu pusi un nedarīsim kaut ko, ko mēs esam ieguvuši, pateicoties šādai sadarbībai. Mums ir instruments ar nosaukumu GLOBE, kur ir parlamentāriešu sanāksme, uh, ir paredzēts tikties arī jau pirms konferences, un tāpēc es uh, jums iesaku kļūt par šī globālā tīkla biedriem. Šis ir uh, likumdevēja globālais tīkls, varam izmantot šo tīklu un tādā veidā izdarīt lielāku spiedienu uz mūsu valdībām, lai panāktu labāku rezultātu Rijā, nekā pat mēs būtu cerējuši. Lielas paldies Gebrandi kungam! Un nākamais runātājs ir mūsu senais draugs Ādamo kungs, kas parlamentā ir strādājis uh, par deputātu goja grupā un pat par koordinatoru. Lūdzu, jums ir divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pateikties komisāru kungam par informāciju, ko viņš mums sniedza. Viņš parādīja ļoti skaidri, ka viņa ir pozitīva attieksme Vēlos tiešām pateikties viņam, un man ļoti patīk arī Gerbrandi kunga teiktais par BMW. Jā, mēs braucam ar mašīnu, tad ir skaidrs, ka ir nepieciešams arī kur braukt. Mums ir vajadzīga planēta. Un jūs pieminējat arī to, ka tagad BMW reklamējās nevis ar ātrumu, bet ar CO2 izmešiem. Nu jā, ir arvien vairāk cilvēku, kurie atrodas neizdevīgā ekonomiskā situācijā, un viņi, protams, pieprasa pēc iespējas ātrāku risinājumu. Šai krīzē ir dažādas sekas, un viena no tām ir tādas, ka mēs domājam par vīdi ļoti nopietni. Mēs varējām arī redzēt, ka uh, vislabākie mērķi, kas ir saistīti ar vidas aizsardzību, bieži vien šobrīd uh, tiek ierobežoti tādēļ, ka trūkst resursu, un šie resursi jāizmanto citos sektoros. Es uzskatu, ka mums šeit ir nepieciešama nopietna iniciatīva startautiskajā līmenī tā, lai gal galā būtu ilgspējīga attīstība ar mērķi izskaut nabadzību. Un šeit ilgspējīga attīstība ir absolūti vajadzīga, tā arī ir jākoordinē starp partneriem un jābūt arī konkrētiem pasākumiem starptautiskajā līmenī, tā lai e, šie pasākumi un aktivitātes būtu uh, veiksmīgi un, un efektīvi. Šeit Eiropas Savienībai ir e, jārūpējas par to, lai Rio plus 20 sanāksme tiktu izdarīts spiediens vajadzības gadījumā, tā lai tiktu radīta uh, harta, uh, par uh, vides atbildīgu ekonomiku, un lai tā darbotos starptautiskajā līmenī. Tātad tiem ir jābūt pasākumiem, kuri ir jāizteno pēc iespējas ātrāk, lai tur varētu iesaistīties visas interesētās personas un attiecīgi atbalstītu visas iniciatīvas, kas darbojas šajā jomā. Mēs uzskatām, ka šeit ir nepieciešams atbalsts šiem mērķiem tā, lai varētu nodrošināt saskaņu arī ar tūkstošgadas mērķiem, un jābūt arī ārkārtīgi uzmanīgiem tā, lai uh, pasākumu, pasākumu netiku bremzēt vienkārši nesaskaņotības dēļ. Nedrīkstam atcerēties arī humāno dimensiju, tā ir jābūt pašā centrā, jo mērķis, protams, nodrošināt sabiedrības attīstību, Tas nozīmē, ka sociālā dimensija ir tikpat svarīga kā ekonomiskā. Lielas paldies par jūsu vārdiem. Un tagad lūdzu Fidalgo kungs. Viņš ir no Spānijas parlamenta. Lūdzu. Divas minūtes ir jūsu rīcībā. Muchas gracias. Eh, reiterar. Paldies. Nēlos atkārtot to, ko teica arī citi runātāji ka mēs atbalstam vairākumu attiecībā uz tiem priekšlikumiem, ko izstrādā Eiropas parlaments un augstā līmeņa ANO grupa. Šorīt esmu teicis, ka šobrīd ekonomikas krīze radījusi mums riskus, bet te pašā laikā arī iespējas. Tā ir iespēja pārveidot ekonomikas modeli tā, lai tā kļūtu par ilgspējīgo. Par Spāniju runājot konkrēti, mēs noteikti esam pamanījuši, uh, cik uh, sarežģīti ir vadīt un uzturēt ekonomiku, kas nav bāzēta uz ilgspējīgiem pamatiem. Tāpēc tagad ir jāizmanto šī izdevība, jāpārveido ekonomikā un uh, zaļā politika, piemēram, tāda lieta kā pareiza atkrituma apsaimniekošana, otrreizēja apsaimniekošana ir ārkārtīgi svarīgi. Skaidrs, ka ir jāturpina investīcijas infrastruktūrā, piemēram, jābūvē dzelzceļa infrastruktūra, Savādāk mēs nevaram nodrošināt ilgspējīgu ekonomiku, bet vēlos uzsvērt, ka ilgspējībai ir sava cena, un mūsu iedzīvotājiem ir jāsaprot, ka nekas jau nenāk bez maksas. Jātēlnīgā enerģija, atkrituma apsaimniekošana, ekoloģiskā pārtika, arī ekosistēmu uzturēšana pienācīgā stāvoklī. Tas viss prasa pūles. Eiropas parlaments reformējiet, efor, eh, reformējiet politikas, piemēram, kopēju lauksaimniecības vai kopēju lauksaimniecības eh, vai zīvesaimniecības politiku, ņem vērā visus šos aspektus. Un mums ir nepieciešams strādāt arī pie jautājumiem, kas ir saistīti ar uh, zemnieku situāciju, bieži vien ir tā, ka pārtiks cenas paaug, bet zemniekiem no tā nekas netiek. Mēs runājam par uh, vienlīdzīgiem apstākļiem, bet, protams, mēs nedrīkstam runāt par vienlīdzīgiem apstākļiem tikai ārpus Eiropas Savienībai. Uh, ir svarīgi strādāt pie tiem pašiem mērķiem arī Eiropas Savienības iekšienē, jo pastieties, cik liela atšķirība bieži vien. Un tā, lai visā Eiropas Savienībā mums būtu kopīgie mērķi. Lielas paldies! Un tagad Antonesku kundze, lūdzu! Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-mi exprim satisfacția că avem această întâlnire. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu arī paust savu prieku par to, ka mēs eh, šodien tiekamies ar eh, dalību valstu parlamentu eh, delegātiem. Gal galā mēs visi esam atbildīgi Uh, lai sniegtu savu atbalstu un lai informētu. Attīstības, ilgspējīgas attīstības politikai jābūt uh, daudz uh, konkrētākai, nepieciešams palien, palielināt tās dinamiku, jo šobrīd tā pietrūkst. Mums jādarbojas ilgspējīgas attīstības virzienā. Domāju, ka mums ir nepieciešami arī konkrēti mērķi. Uh, ir nepieciešams arī izvērtēšanas veids un precīzs darba kalendārs, lai sasniegtu šos mērķus. Tāpat arī jāņem vērā sociālais aspekts, ekonomiskais aspekts un, kā jau norādīja komisārkungs, mums ir jādala ekonomiskā izaugsme no resursu patēriņa un vides eh, kvalitātes pasliktināšanas. Zaļā ekonomika var būt veiksmīga tikai tad, ja mēs iesaistam privāto sektoru. Mums ir jāveicina, jātīsta tirgi, jāpiesaista privātas investīcijas, lai arī privātais sektors piedalītos ilgspējīgā attīstībā. Ir eh, jāatsakās no visām videi kaitīgām investīcijām, jāpievērš liela uzmanība lauksaimniecībai un nepieciešams arī skaidrs tiesiskais ietvars, kas ekonomiskiem operatoriem nodrošinās skaidru rīcības ietvaru. Jāparedz vides aizsardzības pasākumi visos a, darbības līmeņos, un ir nepieciešams arī tāds sma, a, viedāks finansēšanas a, veids jāpiesaista privātās un publiskās partneru sadarbības formas Jādomā par novatorisku finansējumu, it īpaši mazo vidēju uzņēmumu jomā. Reglamentācija būs veiksmīga tikai tad, ja mēs veiksim arī informācijas kampaņas un ja izglītosim cilvēkus. Tādā gadījumā, es domāju, mēs iegūsim arī pozitīvu rezultātu sociālā jomā. Okay. Paldies. Tagad Vanēja kundze no apvienotās karalists. Es gribēju par zaļo ekonomiku teikt dažus vārdus un par um, to, kāda ir biznesa loma gatavojoties Rio. Un pirms šī konference notiek, būtu nepieciešams organizēt tādus nozīmīgus pasākumus, iesaistot biznesa pārstāvjus. Un ja jūs gribat tieši, ja jūs tiešām nopietni domājat resursu efektivitāti kā darba kārtības jautājumu, tad šeit daudz kas ir izdarīts. Un uh, runājot par šo piemēru BMW un visusiem citiem uzņēmumiem. Resursu efektivitāte ir ļoti, tā ir liels potenciāls, um, ko varētu izmantot visi ražotāji. Un es gribētu aicināt visus uh, parlamentu pārstāvis. piedalīties vai iesaistīties organizācijas Globe darbā, jo mēs esam atbildīgi par eh, likumdošanas izstrādi. Un man ir arī informācija par. par projektu, brošūru par Hard Rain projektu. Uh, Un vēl runājot par izglītību, mums ir jāuzrunā cilvēki tā, lai viņi justos uzrunāt arī savā sirdī. Un Eiropas Savienība ir inicijējusi šo Hard Rain projektu, lai mēs varētu informēt labāk cilvēkus par to, kas īstenībā ir likts uz spēles. Lūdzu, popularizējiet šo projektu pirms Rio. Liels paldies! Un nākamais ir Aparičī kungs no Spānijas. Paldies! Es neatkārtošu to, ko teicu jau šorīt. Mēs piekrītam šim rezolūcijas projektam ar tā priekšlikumiem, un es gribētu teikt dažus vārdus par trim būtiskiem jautājumiem šajā rezolūcijā, un domāju, ka šos jautājumus vajadzētu vēl vairāk precizēt. No vienas puses runa ir par resursiem, par trim lieliem sektoriem - ūdens, enerģija un uh, atkritumi. Un runa ir ne tikai par situācijas uzlabošanu vai optimizēšanu, bet arī par paziņojumu saistībā ar ūdeni, proti par šīm atsāļošanas iekārtām. Nē, atvainojiet, runātājs eh, sevi izlabo, ir eh, jāraugās, lai ūdens eh, avoti vai ūdens resursi netiktu piesārņot ar sāli. Tad ir šajā rezolūcijā runa arī par pārobežu sadarbību un reģioniem ir jāsadarbojas daudz aktīvāk, ieskaitot piekrastes reģionus, enerģijas efektivitāte līdz šim nav pilnībā, jā, pilnībā um, īstenota. Um, un runājot par energoefektivitāti, uh, šo ļoti būtisko jomu, tad šeit liela loma ir jaunām tehnoloģijām un runājot par atkritumu pārstrādi, te, tas ir ļoti būtisks elements energoefektivitātē. Arī par to ir jārunā konkrētāk, izstrādājot efektīvas tehnoloģijas. Un tātad šo, šos priekšlikumus arī vajadzētu šeit iekļaut. Paldies, Judita Merkisa, lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšēdētāji, komisāra kungs. Priecājos jūs atkal redzēt. Mēs esam tikušies jau vairāk kārt un runājuši par Rio. Tā ir viena no tādām tēmām, ko esam iecīnī, iecienījuši. Runa ir par šo teoriju, ka atkritumi vispār tiek novērsti, vai jums ir priekšlikumi šajā uh, sakarā saistībā ar Rio un runājot par um, dabiskajiem resursiem vai uh, izēvielām, arī tas ir ļoti nozīmīgs nu, tāds elements Eiropas eh, Savienības darba kārtībā. Mēs esam, mums ir virkne jautājumu, ko mēs esam jau apsprieduši, piemēram, aizliegums veidot atkritumu poligonus. Mēs zinām, ka izēvielu cenas arvien pieaug, un šie jautājumi, protams, ir savstarpēji saistīti. Mēs arvien, uh, mūsu atkritumu apjoms arvien pieaug, un mums ir jāturpina runāt par atkritumu um, pārstrādes tehnoloģijām, par atkritumu poligonu izveidas aizliegumu un to, ko var likt to vietā. Un mums ir jāturpina apspriest šie jautājumi. Un mums vajadzētu izvairīties no tā, ka šī konference izvēršas par kārtējo vides eh, konferenci. Nezinu, vai mums vajadzētu runāt par kvantitatīviem mērķiem. Svarīgākais ir tomēr, lai konsultācijās būtu iesaistītas visas puses un lai sarunas būtu intensīvas. Un Globe ir ļoti laba iniciatīva, manuprāt, viss parlaments to atbalsta. Paldies, Beļģijas parlamenta pārstāvis, lūdzu. Merci, monsieur le président. Euh, je voulais... Euh... Paldies, uh, priekšstādātāji. Uh, Beļģijā ilgspējīgas attīstības uh, komiteja parlamentā zināmā mērā bija piesardzīga attiecībā uz zaļo ekonomiku, ka tas varētu varbūt kavēt globālās ekonomikas attīstību ja zaļā ekonomika ir BMW automašīnas, kas rada mazāk CO2 izmešas, es domāju, ka tas tomēr nav īpaši pietiekami un apmierinoši attiecībā uz komisāru teikto, kurš runāja par tieši atdalīšanu, tātad atdalīt izaugsmu no resursu patēriņa. Un ir problēma, kur, un šī ir problēma, ko mēs neesam atrisinājuši nevienā valstī, nevienā ekonomikā, un tas ir svarīgi arī attīstības valstīm. Tātad mums ir rezolūcijas teksts Mēs saprotam, ka visa ekonomika darbojas uz tādiem ilgspējīgas robežām, runājot par ekosistēmu saglabāšanu, resursu izmantošanu, klimata aizsardzību un uh, dabas resursu um, izmantošanu. Un ilgspējība ir iet daudz tālāk kā zaļā ekonomika. Mēs uzskatām, ka šī koncepcija, ja mēs to aplūkojam tīri ekonomiskā veidā, tad tas nekādā veidā nevājina ilgspējīgu attīstību tāda, kāda tā mums ir bijusi jau pēdējos 20 gadus. Gribētu te uzsvērt vēl divus uh, jautājumus, kas arī ir iekļaut rezolūcijā uh, par enerģiju. Mēs zinām, ka pastāv spiediens attiecībā uz naftas izmantošanu un ieguvi ir zināms valstis, uh, kuras ir daudz tādā delikātākā situācijā, kurām ir jādomā par naftas piegādēm un Rio plus 20 noteikti vajadzētu eh, dot zināmus stimulus, eh, lai neizvērstu milzīgos apmēros eh, naftas ieguvi jūrā un, piemēram, Arktikas reģionā, kas ir ekoloģiski ļoti jutīgas zonas, tāpat arī ekvatoru zonā un citur. Tāpat gribu norādīt, ka Eiropas, uh, Beļģijas parlamenta rezolūcijā uh, ir eh, arī runa par atomenerģijas eh, pakāpenisku izskaušanu, izmantojot citus eh, diversificētus enerģijas avotus. Tātad mūsu nostāja ir tāda, lai, ka atomenerģijai nav vietas zaļā ekonomikā. Tālāk par lauksaimniecību es gribētu norādīt, ka mēs atkārtoti esam pievērsuši uzmanību ziņojumam par uh, nodrošinātību ar pārtiku. Referents, starp citu, ir Beļģis. Tā, lai tiku nodrošināta pēc iespējas mazāka iez, ietekme uz vidi un lai tiktu saglabāts lauksaimniecības uh, prakses un veidi, kas uh, nodrošina arī mazo lauksaimnieku izdzīvošanu un darbošanos. Mēs gribētu likt uzsvaru uz šādu veidu lauksaimniecību. Bet no patērētāja puses varbūt uh, arī būtu nepieciešama pārtiks sistēmas reforma. Es domāju, ka mūsu zaļā ekonomikas koncepcija paredz ļoti tādu sarežģītu un grūtu pārēju, jo nevajadzētu slēpt šīs grūtības un, uh, zinām, atteikšanos, ko valstīm vajadzēs veikt. Paldies! Tagad kolēģis Lukas no Spānijas parlamenta, no Igaunijas parlamenta. Lūdzu, divas minūtes, lai visiem būtu tomēr laiks izteikties un uzdot komisāram jautājumus. Paldies! Ekonomiskā krīze, protams, nelabvēlīgi ietekmē ekonomiku. Sest eh, kõige rohkem toitu raiskavad rik- um, ir jāapzinās vides uh, problēmas un jārisina ekonomiskā krīze, jo valstis uh, izšķērdē enerģiju un arī gatavo produkciju, kas ir saražota izmantojot eh, dabiskos, dabiskās izēvielas, kas nāk no pavisam citām vietām. Uh, Es gribētu uzsvērt izglītības nozīmi šajā kontekstā un atgādināt Potočnika kungu viņa iepriekšējā dzīvē. Mēs abi bijām atbildīgi par vidas jautājumiem uh, pirms vairākiem gadiem, un es gribētu uzsvērt, ka vide ir, uh, izglītība ir ļoti nozīmīga. Daži vārdi tagad par Igauniju. Tā ir neliela valsts, un mums ir plāns izmantot, ieviest elektriskās automašīnas, izveidot tā saucamās uzlādēšanas stacijas, un kad jūs nākotnē apmeklēsiet Igauniju, jums nevajadzēs ne uh, gāzi, ne uh, benzīnu. Igaunijai ir lieli meža resursi un uh, vēsturisko pārmaiņu laikā mēs esam zaudējuši daudz cilvēku, bet mums ir plašas mežu platības, un ja meži tiek izcirsti ekonomisku apsvērumu dēļ, tad uh, mēs izmantojam mūsu apmežošanas schēmu. Un trešais punkts. Uh, Igauniju Rio konferencē pārstāvēs ļoti neliela um, uh, delegācija, un mēs, diemžēl, airu laivā nevarēsim tur nokļūt. Mums būs jālido ar lidmašīnu, bet centīsimies izmantot tādu, kas vidē draudzīga. Paldies! Jā, tagad. Romāna Lompa no Eiropas parlamenta lūdzu. Thank you, Chair. Um... Paldies, priekšsēdētāji komisārkungs. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju jūsu uh, stāstījumu un jūsu uh, pozitīvos signālus. Es vienmēr cenšos domāt pozitīvi un domāju, ka uh, Rio de Janeiro mums būs eh, jāvienojas par eh, ļoti spēcīgu politisku apņemšanos saistībām un eh, jāpanāk šīs zaļās ekonomikas ceļu karte. Es vienmēr augstu vērtēju šo zaļo ekonomiku, un it īpaši krīzes laikā mums ir nepieciešami labāki risinājumi, virzītāji spēki izaugsmēji, zaļai izaugsmēji, un zaļā ekonomika ir kā dzinājspēks Tas ir ārkārtīgi svarīgs darba vietu avots, zaļu darba vietu avots. Un es gribētu uzdot jautājumu, vai jūs domājat, ka Eiropas uh, Savienības līmenī mums ir nepieciešama zaļās ekonomikas stratēģija? Kāpēc? Tāpēc, ka Gri, eh, zaļā ekonomika ir ļoti svarīgs instruments, lai nodrošinātu ilgspējīgu attīstību, un Rio konferencē ir jāsaprot, ka ekonomikas sociālā un vides politika, tam visam ir jāiet roku rokā, lai nodrošinātu ilgspējīgu attīstību, lai panāktu zaļu izaugsmi. Tāpēc es gribu uzdot jums šo jautājumu, un vēl jau vairāk tāpēc, ka šeit ir uh, dalību valstu delegācija, uh, parlamentu delegāta. Mums ir nepieciešams dot ļoti spēcīgu vēstījumu uh, dalību valstīs un arī komisijai, ka mēs nedrīkstam atšķaidīt uh, vides un sociālo ekonomiku uh, zaļajā ekonomikā pat, ja mums tomēr ir jāsaskars ekonomisko krīzi. Tāpēc uh, paldies jums un vēlu uh, jums uh, veiksmi Rio konferencē, lai tā kļūtu par reālu, lai, tā, lai tās rezultātā būtu panākta reāla politiska vienošanās. Tātad, lai būtu tāda nākotne, kādu mēs vēlamies. Paldies! Nākošais uh, ir Hansen kungs no Dānijas. Mange tak for ordet. Jeg synes... Paldies, priekšādātāji. Manuprāt, šis Rio moto, tad šai sanāksmē Rio plus 20, tad nākotne, kādu mēs vēlamies, ir ļoti labi izvēlēts. Arī šis eh, dokumentu projekts Zero Draft apliecina to, ka mums ir iespējas eh, kaut ko mainīt. Mēs un tad mūsu kolēģi, mēs tiešām varam pieņemt politiski pareizos lēmumus, kas novedīs pie pārmaiņām. Un tāpēc ir svarīgi, lai Nacionālajie parlamenti un Eiropas institūcijas saprastu, ka Rio nebūs nepieciešams uzsākt eh, vai inicijēt jaunus procesus, vienkārši ir jāvienojas par saistošiem mērķiem. Eh, Rio būs ne tikai vidē veltīta konference, bet konference, kurā mēs runāsim par ilgtspējīgiem mērķiem, par ilgtspējības mērķiem gan sociālā ziņā, gan saistībā ar vidi. Un būs jārunā par visiem, visām politikas jomām. Un mūsu iespējas ir ļoti plašas, bet mums būs arī jārunā par problēmām. Mēs esam uh, jau uzkrājuši daudz zināšanu par ilgtspējību attiecībā uz zemes pastāvēšanu, bet uh, maz ko esam panākuši. Uh, jo um, globālā ziņā ilgtspējība tiek tā kā prognozēta vai aprēķināta ilgtermiņā, bet nacionālajie parlamenti plāno īstermiņā. Tāpēc ir svarīgi, lai mēs vienotos, kā es jau teicu, par saistošiem mērķiem. Mēs runāsim gan par zivsainiecības problēmām, par ūdens tīrību un enerģijas efektivitāti, bet mēs nedrīkstam šo mērķu sasniegšanu atlikt uz pārāk tālu laiku. Un ir jāapzinās arī, ka būs noteikta cena jāmaksā ziņojumā 2005. un 2006. gadā ir atzīts, ka uh, pasivitātes cena vai sekas būs daudz ļaunākas, nekā mēs varam iedomāties. Un to es gribētu atgādināt gan komisijai, gan visiem citiem. Ja mēs neko nedarīsim, tad. Uh, uh Gala iznākums var būt daudz sliktāks nekā, ja mēs rīkosimies izšķirīgi. Uh, izlēmīgi. Paldies, kolēģis Nigri no Luksemburgas. Priekšsādātāja komisāra kungs, jums ir taisnība, kad jūs runājat par kopīgo stratēģiju Eiropas Savienībai. Bet tomēr gribētu jautāt, kāda ir Eiropas Savienības pozīcija attiecībā uz citām valstīm, kuras nav uh, Eh, Kyoto protokola dalību valsts. Vai mēs eh, iesim šo ceļu? Eh, ar elastīgiem darbības mehānismiem un tā tālāk. Es domāju, ka Rio konferencē vajadzētu iekļaut visu Kyoto problemātiku. Un vēl viens jautājums. Jūs jau labi norādījāt, ka Jūs runājat par pieciem mērķiem, un jūs runājāt par atjaunīgo ener e, enerģiju. Un tas, man liek, jums uzdod divus jautājumus. Pirmais. Vai lauksaimniecības e, pārtiks e, produkti, tos izmanto biodegvielas ražošanai, vai tas ir atbilstoši jaunajai lauksaimniecības politikai 2013. gadam? Mēs eh, zinām, ka pēc eh, vairākām desmit gadiem būs 9 miljārdi iedzīvotājs planētas, un vai šādā ziņā tad mēs esam uz pareizā ceļa? Un pēdējais jautājums attiecībā uz palīdzību attīstības valstīm vai. Vai atjaunīgos energoavotus, piemēram, saules enerģijas, uh, avots tādu projektu kā Deserteka vai nevajadzētu sniegt attīstības palīdzību, piemēram, Āfrikai, izstrādājot, eh, teiksim, saules eh, enerģijas eh, projektus. Paldies! Paldies, Rihards Zēbers lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Komisāra kungs daudz runāja par zaļo ekonomiku, un mēs visi saprotam, uh, ka ja mēs to nespēsim īstenot, tad sekas tam būs eh, nelabvēlīgas. Ekosistēmu ieguldījumam ir jātiek kombinētam ar uh, eh, cenu, ir jābūt skaidrībai par to, kāda, kādas, kādus signālus raidīt saistībā ar uh, to, ko mums tas viss izmaksā. Atcerēsimies uh, ieguldījumu uh, dažāda veida spēkstacijās, ko ir iespējams uh, izmantot un um, izstrādāt un celt un tā tālāk tikai tad, ja mēs veicam investīcijas. Un ja mēs atceramies, cik lielas problēmas radīja transporta sistēmas ārējo izmaksu internalizācija, un ir dažādi transporta veidi, no kuriem vieni ir vidē draudzīgi un citi mazāk, un tālāk par diskusijām mēs 20 gadu laikā īpaši neesam tikuši. Paldies! ka jūs uzrunāsiet rīt mūsu ūdens darba grupā, jo rīt ir arī ūdens, pasaules ūdens diena, un es priecātos par jūsu priekšlikumiem, kā šo full coast recovery panākt. Dalību valstīm nav noteiktas vienotas ievirzes par to, kā aprēķināt ūdens apgādes sistēmu, izmantošanu, cik tas viss maksā. Un no vienas puses mikro līmenī mums nav noteikumu, bet sabiedrībā makro līmenī par to visu ir jāmaksā. Paldies! Un tagad kolēģis Vasle no Slovenijas parlamenta. Dobar dan, gospod predsednik, dobar dan tudi. Paldies! priekšādātāja kungs, godātais komisāra kungs, kas jūs esat arī no Slovēnijas. Es sveicu visus kolēģus, kas pēc tik labām pusdienām spēja tik sakarīgi izteikties. Jo vispār pēc pusdienām cilvēkam vairāk prāts nes uz Mm, tādu nomiedzi. Uh, Slovēnija atbalsta Rio plus 20 organizēšanu un ļoti priecājamies uh, dzirdēt šos ambiciozos mērķus, proti vienoties par saistošiem mērķiem, par to, kā attīstīt zaļo ekonomiku, vienlaikus arī novēršot nabadzību. Slovēnija ir ļoti ieinteresēta institucionālā ietvara stiprināšanā, un Slovēnijai pašai ir ļoti nozīmīgi stiprināt institūcijas, kas strādā ar vides dimensiju. Konferencē Rio plus 20 jārunā gan par ekonomiku, gan sociālo jomu, gan ekoloģiju. Un Slovēnija ir līdz šim bijusi ļoti aktīva. Visi šie centieni, Slovēnijas centieni nedrīkst palikt pusceļā, vai tie, tie ir jānovērtē. Un uh, man priekšpusdienā bija iespējas, ka mēs esam tādi ļoti optimistiski un varam cerēt uh, uz to, ka šie saistošie mērķi tiks uh, um, pieņemti, bet, uh, manuprāt, komisārkungs pauda tādu skepsi attiecībā uz citu partneru ieguldījumu. Paldies tagad, Eiherta kungs. Paldies priekšsēdētājiem, paldies arī Patočnika kungam par ievadu vārdiem. Viena konkrēta lieta, Par Durbānas konferencēs viena no būtiskākajām lietām, protams, kas notika Durbānā, ir tas, ka ausis valstis ar uh, mazāk attīstītām valstīm varēja savā starpā vienoties. Tas, ko mēs mēģinām panākt Rio de Janeiro, ir uh, mūsu iespēja turpināt izmantot uh, šīs savienības vai alianses iespējas. Un tādā veidā varēsim panākt sadarbību ar Eiropas līmenī, lai panāktu ilgspējīgo politiku. Mēs šeit runājam par, eh, ne tikai par uh, zaļo ekonomiku, bet par ģeopolitiskām aliansēm. Jautājums ir, kā jūs varat izmantot to visu. Un tad arī tāda lieta par tiem, kuri ir klāt. Protams, vienmēr ir jauki runāt par zaļo ekonomiku. Ja jau visi saprot, ka tā lieta ir ārkārtīgi svarīga, tai pašā laikā mēs skaidri saprotam, ka zaļa ekonomika jau sākas savā dārzā. Un viena no lietām, ko mēs varam darīt, ir savādāk aplikt ar nodokli, respektīvi aplikt ar nodokli ietekmi uz vidi. Šobrīd Eiropas Savienībā to likuma projekts attiecībā uz um, energo um, aplikšanu, enerģētikas aplikšanu ar nodokli. Un šeit mēs runājam par noteikumu maiņu. Manuprāt, tā ir absolūti vienkārša lieta, bet kā mēs visi to saprotam Eiropā, uh, Jā, tad mēs runājam par nodokļiem. Visas dalība valstis saka, nē, mums ir veto tiesības. Tātad, ja ir katrai viena dalība valsts, kas nevēlas to darīt, tad nekas nenotiek. Un viena no valstīm, kas labprāt visu bloķē, tā ir Luksemburga. Ir tā, ka tad, kad mēs runājam par zaļu ekonomiku, īstenībā ir īstais brīdis mainīt uh, tieši nodokļu sistēmu, un es ceru, ka visi parlamentārieši varēs izdarīt tieši to, tādu vienkāršu lietu. ar 27 dalību valstīm. Mēs varam panākt tieši to savādāk, mēs runājam smuki, bet nekas jau nenotiek. Mēs varēsim Rio viss sanāk kopā un nosvinēt, bet nekas vairāk. Liels paldies, Aihorta kungs! Nu, visi jau ir izteikušies, un tagad lūdzu komisāra kungs, jūs varētu atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem, jo daži jautājumi tik tiešām tika uzdoti, un varbūt izdarīt tādu kopsavilkumu. Thank you. Thank you very much. I think it was. Uh... Paldies, manuprāt, debats bija ļoti veicinošs un pozitīvs. Mēģināšu atbildēt uz jautājumiem, uz dažiem atbildēšu ļoti īsi, jo ir pozīcijas, kuras piekrītu, citur varbūt es pastāstīšu, kāda ir mūsu domas loģika un kā mēs uh, risināsim jautājumus. Pirmām kārtām uh, Brinkhold kungs no Maltas par uh, stingriem indikatoriem. Tāda ir mūsu doma un tādā virzienā iesim. Un arī tas, ka visiem viens risinājums nedara arī šis princips mums ir skaidrs un, protams, ka jāņem vērā konferencē. Par to, protams, nav jādebatē vairs. Tālāk jautājums par saikni. Ilgspējīgas attīstības mērķi un kaut kas, kas šobrīd ir tāds kā vēstījums. Rio de Janeiro, Brazīlijā mums vajadzētu vienoties par procesa sākumu, kas visu virzītu uz ilgtspējīgu attīstību. E, es domāju, ka mums, kā Eiropas Savienībai, vajadzētu arī dot savu ieguldījumu. Ja mēs gribam, lai šis process būtu ticams, tad mums pilnīgi noteikti ir jāvienojas par skaidra saprotamām lietām jau Riedežneiro, jo pretējā gadījumā mēs nāksim tikai ar politisku paziņojumu, kas nebūs pietiekami saistošs un kas nedos pietiekami lielu pārliecību, e, ka šis ceļš ir neatgriezenisks. Tāpēc zināmā mērā mēs mēģinam savienot šo ideju par uh, ilgtspējīgiem attīstības mērķiem, un kur ir ļoti daudz iesaistītās puses, ar savu ceļakārti. Tātad ar savu ceļakārti mēs gribam skaidrus mērķus, skaidrus uh, laika grafikus un kaut ko ļoti konkrētu, kas dotu ticamību darbībai saistībā ar uh, ilgspējīgiem attīstības mērķiem. Trešais jautājums Varbūt man vajadzētu sniegt detalizētāku informāciju. Attīstības eh, valstis, kā tas, ko mēs darām, saistās ar pārējais procesu. Ja mēs raugamies no tā viedokļa, kur mēs šobrīd atrodamies, izpratne, ka mēs visticamāk ieskriesim kaut kādās betona sienās, tāpēc, ka mums trūksta uh, resursu, tas ir gluži skaidri tām valstīm, kurām ir maz resursu un kuras ir attīstītāks. Mēs pārējos cenšamies pārliecināt par to, ka arī tās valstis, kuras uh, šobrīd šķiet, ka viņām ir mazāk ierobežojumi, ka viņām ir vairāk resursu, ka tur stāsts būs tāds pats, varētu būt, ka šīm valstīm varētu būt uh, vēl tās izdevības, kādas mums vairs nav. Tā tad varbūt viņi varētu izvairīties no šī transformēšanās procesa. Varbūt, ka arī viņiem ir jāmaina patēriņa un ražošanas uh, tendences un cilvēku ieradumi, kā mēs zinām, ir ļoti grūti maināmi. Tāpēc mums visiem kopā varbūt ir jāizdara kaut kādas apņemšanās, un tad mēs kopā varam izvairīties no kļūdām kuras eh, ir pieļāvusi daži, vai no kā cieši tie, kuriem ir mazāk resursi, vai tie ir ierobežotāki. Domāju, ka vēstījums ir skaidrs, ka visiem mums ir viens ceļš. Un tāpēc ir vajadzīga šī pamata izpratne. Runājot par zaļo ekonomiku, mēs runājam par attīstības ceļu visām valstīm. Varbūt daži to izprot labāk, citi nē, bet esmu dzirdējis balsis, ka Tas ir saistīts ar krīzi Eiropā. Jā, saistība ar krīzi Eiropā ir tāda, ka tas palīdz šai idejai dzīvot. Arī pirms krīzes jau mēs par dažām lietām runājam, bet ja mēs gribam šo lietu saistīt ar krīzi, tad ir argumenti, kurus ļoti viegli var sastaist, sasaistīt. Parādi, piemēram, valstīm. Mēs zinām, ka uh, kas mums ir jādara, lai mēs risinātu savu parādu situāciju. Mums ir vairāk jāpelna. Ja mēs gribam vairāk pelnīt, tas nozīmē, ka nepieciešams lielāks pieaugums nacionālā līmenī, nepieciešama konkurētspēja, un kur tad mēs dabūsim šo konkurētspēju. Tātad šie ir tie maģiskie lielumi, par kuriem mums ir jārunā Eiropā. Jo daudzās jomās mums ir problēma ar konkurētspēju, uz zināšanām balstīta ekonomika, jā, protams, acīm redzot. Uh, Jo, ja mums ir laba izglītības sistēma, pētniecības sistēma, labas inovācijas, un viena lieta, kas jau principā notiek, uh, uzņēmumi pie tā strādā, un uzņēmumi līdzdarbojas tāpēc, ka viņi ļoti labi saprot, ka ja viņi neražos produktus, izmantojot mazāk energoresursus, mazāk ūdeni un mazāk citus materiālus, un ja nenotiks uh, materiāla atkārtot izmantošanu, tad uzņēmumi pazudīs no tirgus. Tas ir pamata nostādījums, kas šodien ir jāsaprot. Tāpēc daudz uzņēmumi pāriet no procesiem ar eh, ļoti intensīvu roku darbu, darba spēku, tiek ražots, raž, radīts ražošanas sistēmas, kur faktiski cilvēki vairs ražošanai nav vajadzīgi. Bet nevar produktus ražot bez resursiem, un eh, šodien, piemēram, Vācijā lieta ir tāda, ka 45% izmaksu struktūrā uzņēmumam produktā ir 20, 40%. Ekonomika imperatīva. 40% resursu un tikai 20% ir darba spēka izmaksas. Which is there and will not disappear. Un šis fenomens nekur vairs nepazudīs. Tāpēc domāju, ka. Jā, es dzirdēju jautājums, ka zaļā izaugsme ir kaut kas, kas ir attīstītās pasaules koncepcija, lai neļautu pārējiem augt. Mēs nerunātu par zaļo uh, izaugsmi, ja mums visiem būtu veiksmīga darbība priekšā izmantojot tādu izaugsmi, kāda ir. Šī brūnā izaugsme tā saucamā, tā ir sevi izsmēlus, un tāpēc mēs runājam par zaļo izaugsmi, kas ir reakcija. Kā mēs varam ņemt vērā to, ko mēs agrāk esam ignorējuši, un kā lai mēs uzturam izaugsmi, jo pretējā gadījumā mēs tā teikt sasniegsim limitus, un tas ir šodien vairāk kācīm redzams. Privātais sektors, ko daudz no jums minēja. Ja mēs runājam par zaļo ekonomiku un zaļo izaugsmi, protams, mēs nevaram par to runāt bez privātā sektora. Tad, kad runājam arī par ieviešanu, tad, eh, jā, tas varbūt notika dažādos veidos, varbūt ne ar eh, šīs oficiālās attīstības palīdzības palīdzību. First of all are important enabling conditions. Ir nepieciešami zināmi nosacījumi, tirgus nosacījumi. Tādi nosacījumi, kas piesaista uzņēmumus investēt. Protams, ir nepieciešams valsts atbalsts, bet Tas nav iespējams vienkārši pārceļot uh, naudu no vienas valsts uz citu. Katram pašam savās mājās, savā valstī ir jāstrādā. Un tāpat ar nabadzības izskaušanu. Esmu pārliecināts, ka reāla nabadzības izska izskaušana tieši ir iespēja dot cilvēkiem dzīvot tādā veidā, kā viņi izvēlas, lai viņiem būtu izglītība, lai viņiem būtu piekļuva ūdenim, lai viņiem būtu piekļuva enerģijai un vicā, visām tām lietām, kas ir ļoti cieši saistīts tāpat laikā ar ekosistēmu saglabāšanu. Tātad šo ekosistēmu graušana principā nozīmē, ka mēs grūžam cilvēkus nabadzībā. Un uh, domāju, ka viņi ļoti labi saprot, ka mums visiem kopā ir jācīnās pret šāda veida darbību. Tālāk, kāpēc es runāju par šīm piecām jomām, ko es prezentēju? Varbūt man vajadzēja sīkāk paskaidrot, kas tur ir pamatā. Tātad mums ir vesels uh, ideja okeāns, un ja mēs konkrēti nevērsīsim uzmanību uz dažām lietām, uz konkrētiem mērķiem, tad mums nebūs nekāda sistēma un skaidra pieeja. Eiropā mēs uzskatām, ka vislabāk būtu vērst uzmanību uz dažiem mērķiem konkrētās jomās, kas mums ir dzīves pīlāri, kā es tos agrāk nosaucu. Tātad pirmais - ilgspējīga enerģija visiem. Ilgspējīgas paneles un citas struktūras jau ir eh, runājušas par šādu principu. Otrais ir ūdens. Mums ir tūkstošgadus mērķi, mēs eh, zinām, ka ūdens nepieciešams visiem. Uh, Un ūdens efektivitātes jautājums nebūtu nav atrisināts vēl, bet tas ir izšķiroši svarīgs. Tā ir īpaši tām valstīm, kas ir viszemākajā attīstības līmenī, kas izmanto apmēram 80% eh, sev pieejamiem ūdens resursiem lauksaimniecībai. Šīm valstīm būs ļoti būtiskas eh, attīstības problēmas un nabadzības problēmas. Tālāk jautājums par zemes pārvaldīšanu un lai nepieļautu ekosistēmu degradāciju. Tātad fundamentāla prasība no vismazāk attīstītajām valstīm Āfrikā. Tālāk runājot par uh, okeāniem, par uh, ūdeņiem. Okeāni atkal ir ārkārtīgi svarīgi, bet no otras puses tas ir viss svarīgākais, uh, piemēram, salām klusajā okeānā. Tāpat arī runājot par atkritumu apstrādu un izmantošanu. Mēs domājam, kā izmantot šos dzīves pīlārus. kas mums būs nākotnē nepieciešami. Ilgspēja, protams, ir svarīga, bet uh, ja mēs neievērosim šos uh, pīlārus, nesargāsim tos, tad nebūs nekādas mums ilgspējīgas pilsētas. Pārtiks drošība arī svarīga, bet to mēs nenodrošināsim, ja mēs eh, grausim ekosistēmas un vidi, ja izšķērdēsim ūdeni. Tā tad, eh, jā, varētu būt aktivitātes, eh, kas varētu tikt iekļautas ceļa kartē, bet fundamentāli pašos pamatos ir jābalstās uz šiem pamatiem, uz šiem pīlāriem, uz šiem pieciem pīlāriem, par ko es runāju, un uz kuriem balstās stabila māja. Tāpēc šī doma, vērst uzmanību tieši uz resursiem un nemaisīt to ar kaut kādām funkcionālām aktivitātēm. Es domāju, ka tā būtu tiešām tāda interesanta doma un to ir iespējams paskaidrot un tā arī, manuprāt, šķiet loģiska. Uh, Markies kundze, viena no lietām par mērķiem. Nu jā, runāšu konkrētāk. Padome, nu mums gaida, lai mēs strādātu pie mērķiem. To mēs arī daram tieši arī pie atkritumiem. Arī atkritumi ir viena no jomām, par ko mēs visticamāk runāsim Rio. Viena no lietām, kas mums šķita īpaši interesanta, bija uh, pārtiks atkritumi. Un problēma ir pavisam savādāka, un problēma ir nevis jaunatīstības valstīs, bet attīstītās valstīs. Nu, piemēram, ja kāds saka, ka mēs nevaram 2050. gadā uh, pabarot 9 miljārdus, īstenībā mēs varam. Uh, īstenībā ir tā, ka mēs daudz pārtikas izniekojam. Tā vietā, lai atdot šo pārtiku tiem, kuriem tā ir vajadzīga. Tāpēc jautājums ir ļoti nopietnas, un tas ir viens no aspektiem. Tas, ko jūs pieminējat par, par atkritumu poligoniem, jā, tas ir viens no veidiem. Tas ir veids, kā mēs varam risināt šo lietu, aplikt ar smagu nodokli. Un šobrīd īstenībā būtu grūti šo ideju uh, notirgot daudzām no valstīm, jo viņiem ir daudz atkritumu poligonu. Kopumā politika tiešām iet šajā virzienā. Mēs esam tie, kas uzskata, ka atkritumiem ir jābūt vienam no jautājumiem, par ko ir jārunā Rio. Par um, vides izglītību absolūti varu piekrist, parakstīšu stūliņ pat. Nu, viena lieta, par ko es labprāt runātu īsi, ir Tad, kad mēs runājam par zaļo ekonomiku un par vispārējo pieeju, jūs labi teicāt, jā, ka mūsu mantra ir resursa efektivitāte. Varbūt tur nav šobrīd tik ļoti labi iekļaut sociālā dimensija, bet visi, visas šīs sastāvdaļas, par kurām šobrīd tiek runāts, viss ir iekļauts. Ja mēs tiešām vēlamies panākt zaļo ekonomiku, tad ir pamatlietas, kuras ir jāsaprot pirmkārt neeksistē nekāda tāda īpaši jauna pasākuma. Ir jābūt tirgus pasākumiem, ir jābūt likumdošanas pasākumiem, ir nepieciešams sabiedrības atbalsts. Viss kā parasti. Un, lai to visu panāktu, ir nepieciešama politiskā vīzija un politiskā, politiskais darbs. Ja tā, ne, tā nav, tad nekas nenotiek. Un vēl viena lieta ir partnerības. Ir vajadzīgas partnerības starp privātu un valsts sektoru, eh, pārrobežu partnerība, un par to mēs visi runāsim Rijā. Jā, mēs esam par obligātiem mērķiem. Esmu jau teicis, mums ir padomas secinājumi. Tad tika uzdot arī jautājumi par uh, Kyoto lietām. Jums ir jāstrādā pie Durbāna nolīguma. Tur ir diezgan daudz iesaistas no Eiropas puses. Katru reizi, kad tiek runāts par biodegvielu, uh, tad es vienmēr runāju par ilgspējības kritērijiem. Lai arī ko jūs izmantot un lai arī kādu politiku jūs izveidot, tad te ir jābūt tādai, kā ar, lai nesanāktu tā, kā ar kreiso roku jūs kaut ko veidot un te pat iznīcināt ar labo roku. Tas nozīmē, ka visām politikām ir jābūt veidotām tā, lai no visām pusēm tiktu atbalstīts. Vēl viena lieta ir attīstība Āfrikā. Esmu jau runājusi par to, par tirgus pasākumiem esmu runājusi. Un tad nobeigumā par aliansēm un par skeptisko attieksmi, ko teica kolēģis no Sloven Slovenijas Veslakungs. Nu, ja jūs varat, ja jūs tagad teiktu, ka visi var piekrīt tam, kam varam piekrīst mēs, mēs tad īstenībā jums nebra, ir, ir, ir milzīgs darbs vajadzīgs, lai pārliecinātu visus, ka tas, ko mēs darām, nāk no sirds tiešām. Un ka Šeit arī nav tāda protekcioniski pasākumi, ko mēs vēlamies uzspiest citiem. Nē, vienkārši mēs vēlamies pateikt, ka ir dažas lietas, ko mēs saprotam labāk. Bet tajā pašā laikā fakti paši par sevi runā par to, ka mums, mēs visi īstenībā esam vienā laivā. Un ja kāds uzskatā, ka var turpināt ar tādu loģiku, ka turpināsim ražot un patērēt kā līdz šim, un tad mums būs izaugsme, nu tad varam atbildēt, ka jums būs tādas pašas problēmas, kas mums ir šobrīd. Tāpēc ir skaidri un gaiši jāsaprot, ka dažreiz ar mūsu mērķiem, ar mūsu ambīcijām mums rodas nopietni izaicinājumi, kur tad ir jāpārliecina cilvēki. Esmu piedalījies uh, Brazīlijā. Ar desmit cilvēku bija klāt un četri pus stundas mēs diskutējām un runājām. Un varu teikt, ka man nebija viegli aizstāvēt šīs idejas, jo Brazīlija nav tā valsts, kas šobrīd uh, teiktu, ka mums ir ierobežot resursi. Tur resursu ir daudz. Bet, protams, viņš šobrīd runā arī par to, mm, ka vides mērķi ir svarīgi, ir vajadzīgi. Jā, arī tur. Bet te pašā laikā mēģinu jums paskaidrot, ka tas, ko mēs visi varam atbalstīt, tas nav tikpat pašsaprotams citiem. Tāpēc arī ir jābūt argumentiem, tā lai varam pastāstīt un pārliecinās par aliansēm, par savienībām, ko jūs pieminējat. Jā, noteikti pie tām ir jāstrādā, ir jāsadarbojas ar Āfrikas valstīm, ar Āzijas valstīm, ar salu valstīm, un tas īstenībā notika nevis Durbānā, bet jau Nagojas sanāksmē. Vienkārši Durbānā bija izteiktāk šī sadarbība. Bet īstenībā tā ir tā lieta, kas šobrīd ir absolūti pamanāma, un pie tās ir arī jāstrādā. Ir paredzēta arī konference Stokholmā aprīlī, un tā noteikti ir vēl viena iespēja. Bet es teikšu, ka es ne, nepalaižu garām nevienu iespēju. Es runāju pilnīgi visur un stāstu pilnīgi visur par to, ko mēs varam sasniegt un panākt. Strādājot pie visiem šiem jautājumiem un pie Rio mērķiem. Runājot par globu tīklu, es domāju, ka šī doma ir ļoti laba. Vakar man bija iespēja tikties ar vides komitejas uh, priekšsēdētāju. Viņš no nāk no Brazīlijas, viņš pastāstīja uh, par saviem mērķiem, viņš pastāstīja, kā viss tiek plānots, un manuprāt, jā, ļoti prātīgi. Es, protams, no savas puses neko daudz nekomentēju, bet es teiktu, ka jā, šī ir tā lieta, kurai ir vērts investēt. Paldies! Vielen Dank! Paldies, Potočnika kungs, par to, ka atbildējāt uz jautājumiem. Paldies, ka jūs šodien mūs šeit apciemojāt, un mēs vēlreiz pārliecināmies par to, ka jūs runājat nopietni. Proti Rio plus 20 ir jābūt sekmīgai konferencē un jums ir labi argumenti, bet viegli, protams, nebūs. Nebūs, šis process nebūs vienkāršs, un Eiropas parlamentā mēs to redzam un jādomā, ka arī Nacionālo dalību valstu parlamentārieši uh, ir jau pieredzējuši, ka tiklīdz ir konkrēti priekšlikumi un konkrēti mērķi, tā uzreiz parādās grūtības. Tagad mums ir trīs mēneši laika, un šī konference šodien, manuprāt, bija tāds labs uh, sākums. Es ceru, ka Līdz ar to dalību valstīs arī sāksies diskusijas par to, par ko varētu runāt diskusijā Rio plus 20, lai mēs varam tur apliecināt to, ka mums ir ietekme. Protams, ir jāsaprot, ka tas lēti nebūs, visi šie pasākumi un ieceres un soļi. Uh, kāds no jums runāja par ārējo izmaksu internalizāciju, un mēs runājām atklāti, un mēs apzināmies, ka izmaksas būs lielas, ja mēs gribam ekonomiku veidot ilgtspējīgu. Un šodien priekšpusdienā mēs runājam par to, ko darīt, lai Eiropas, lai apvienoto nāciju uh, organizācijas kļūtu efektīvākas un strādātu efektīvākas. Līdz šim varbūt tā nav pierādījies. Tāpēc es ceru, ka arī šajā ziņā Rio konferencē būs uh, labs rezultāts. Cits jautājums ir resursu efektivitāte, ilgtspējīga energoapgāde un energoefektivitāte kopumā. Uh, Ir svarīgi šajās nozerēs vienoties par saistošiem mērķiem, un Eiropas parlamentā un nacionālajos parlamentos mums ir jāstrādā tā, lai šie saistošie mērķi arī tiktu atspoguļoti likumu tekstos, saistošos likumu tekstos. Un es jau sacīju, ka viegli tas nebūs. Šodien mēs redzam, ka mums ir daudz kopīga, starp vides politiķiem Eiropā un um, parlamentāriešiem dalībvalstīs, bet arī no citām politiskajām jomām mums ir jāpanāk, jāpiesaista kolēģi, jo šobrīd pēc finanšu krīzes vai finanšu krīzes laikā tagad tā ir tā kā pārgājusi parādu krīzē Un citi pasaules reģioni ļoti uzmanīgi skatās un, un domā par to, kāpēc gan Eiropa ir nonākusi tādā krīzē. Un mums ir jāparāda, ka ar ilgtspējīgu ekonomiku mēs spējam no krīzes tikt laukā. Un līdz ar to varam piedāvāt arī risinājumus, kā dzīvot pasaulē, kurā būs 9 miljārdi cilvēku, un 2050. gadā pieprasījums pēc resursiem būs trīsreiz lielāks. Kā mums um, tikt galā ar šāda mēroga uzdevumiem? Gan ekonomika, gan attīstība, gan ekoloģija būs trīs vienlīdz nozīmīgi sektori turpmāko gadu laikā. Eiropas Savienībā sveidošanā ir pieļauta kļūda, proti nodokļu politika nav Eiropas institūciju rokās. Tas ir dalību valstu uh, atbildības jautājums, un dalību valsts arī vēlas to tā saglabāt, bet finanšu transakciju nodokli mēs nevarēsim ieviest Eiropas līmenī, ja dalība valstis nevēlēs, jo šai ziņā sadarbosies, un tas attiecas arī uz nodokļiem, ko piemērot, lai uzlabotu energoefektivitāti. Es uh, atkal no jauna atkārtoju šo apsvērumu, un to es nedaru nejauši. Mums Eiropā ir jāapzinās, ka ilgtspējīgai ekonomikas Politikai ir nepieciešams pārmaiņas. Paldies dalību valstu parlamentu deputātiem par to, ka jūs šodien bijāt mūsu vidū. Manuprāt, debatas bija ļoti rosinošas, ļoti interesantas. Mēs dzirdējām viedokļus no dažādām valstīm, un, manuprāt, šī konference ir, kā es jau teicu, tāds starta solis gatavojoties Rio plus 20. Tagad novēlu jums labi atgriezties mājās. Un Rio konferencē mēs pārstāvēsim tikai 27 valstis no 194, bet Kā es jau atkārtoju, tad mūsu nolūks ir panākt saistošus mērķus ekoloģijā, un tagad vēlreiz gribu teikt visiem paldies! So, kolēģinnen un kolēģi. Cienījamie kolēģi, turpināsim darbu. Mums jāturpina izskatīt mūsu darba kārtību, vēl divi darba kārtības punkti. Sāksim ar pirmo, kas ir 15. sarakstā - multirezistentā tuberkuloze Eiropas reģionā. Šeit runāsim par uh, viedokļu apmaiņa ar Eiropas slimību profilaks un kontrolas centru. Mums uh, uh, kolēģi ir klāt. Un arī sirsnīgs veicu Pasaules veselības organizācijas pārstāvjus. Un Roberto Bertolini būs Pasaules veselības organizācijas pārstāvis, kas arī uzrunās. Un savukārt no ECDC, kas ir slimību profilaks un kontrolas centra, būs Sprengera kungs, kas ir vadītājs. Nu, tad ļoti labi. Skatos tāpat tukšs tagad atkal ir. Viss ir devušies prom. Ich möchte dann als erstes. Nu, un sāksim ar Bertolini kungu. Nē, Līza kungs būs pirmais. Nu jā, pavisam īsi saka Līza Kungs. Estera de Langara pieteica šo tēmu un viņa gribēja iekļaut šo jautājumu darba kārtībā, taču viņai jā, bija jādodas uz Nīderlandi un jāpiedalās citur, tāpēc arī Esteras de Langaras kundze vēlos īsi jums pastāstīt, ka šis jautājums būtu ļoti svarīgs viņai, un tas, ko viņa gribētu pajautāt, ir kā uh, ekonomikas krīze ir ietekmējusi tuberkulozes izplatību. Uh, un arī antibiotiku rezistence tuberkulozes uh, apkarošanas jomā. Tātad šie bija divi jautājumi, kas mūsu kolēģiem ir ārkārtīgi svarīgi, un es domāju, ka runātāji varētu par to arī ierunāties. Paldies Pēterim Līze, un tagad lūdzu Pasaules veselības organizācijas uh, pārstāvis Bertolini kungs. Thank you, Mr. Grūti. Um... Paldies, Grūti kungs. Paldies arī par iespēju paust viedokli. Pasaules veselības organizācijas vārdā esam ļoti pateicīgi par iespēju būt klāt un runāt arī par 24. martā paredzēt tuberkulozes dienu. Un šajā dienā pirms daudziem gadiem Roberts Kochs atklāja baktērijas. Tuberkuloze ir ārstējama slimība, taču tā ir arī slimība, kas prasa uh, 400 tūkstošus upurus Eiropas reģionā. Un ja mēs skatāmies Eiropas uh, reģionu uh, saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas terminoloģiju, tas ir, tas ir kaut kas plašāks. Tur ir iekļauts arī bijusi padomju savienība, tad nevis tikai Eiropas savienība, bet vairāk, bet, nu, kā jau teicu, 64 tūkstoši nāves gadījumu, 400 tūkstoši upuru, tas ir ļoti nopietni. Tas ir ļoti nopietnas eh, iemesls nāves gadījumā, un uh, Ja mēs skatāmies uz uh, pasaules iedzīvotājiem kopumā, viena trešdaļā ir uh, baktērijas nesā, nesēji un 10% arī attīstīs šo slimību savas dzīves laikā. Um, kā jau teicu, slimība ir ārstējama, bet taču mums ir nepieciešams uh, informēt sabiedrību un ieguldīt naudu līdzekš, ārstēšanā. Uh, tuberkuloze nav jauna, Tā jau eksistējas gadu simtiem. Un tad, pateicoties migrantiem un tirgoņiem, tā tika uh, pārnesta arī uz citiem kontinentiem. Jāatgādina viens svarīgs, liel, uh, svarīgs aspekts, ka 19. un 20. gadsimta TB gadījumu skaits samazinājās pat pirms antibiotika ieviešanas. Un tas nozīmē to, un šeit ir saikne ar to, ko jūs pieminējat arī, ka Slimība ir saistīta ļoti cieši ar dzīvi, dzīvošanas standartiem, respektīvi pārtikas kvalitāte un mājokļa kvalitāte. Tieši tādēļ eh, tuberkuloze daudzus gadu desmitos tika uzskatīta par pagātnes problēmu, bet, diemžēl, tā tas nav. Problēma nav pazudusi ar iepriekšējā paudze, joprojām daudzās pasaules daļās tuberkuloze ir nopietna un izplatīta slimība ne jau tikai Eiropā. Uh, Vēlos teikt, ka tuberkulozes skar pilnīgi visas valsts vienādā līmenī un vienādā veidā. Un viens no būtiskākajiem aspektiem saistīts tieši ar nabadzību. Tad var teikt, ka tā ir sociāla problēma. Uh, cietumnieki, migranti uh, visbiežāk slimo ar tuberkulozi. Uh, līdz pat 50% gadījumu rietuma Eiropā ir migrantu vidū. Un līdz pat 2%, 2% Uh, no uh, ieslodzītajiem Austrum Eiropas valstīs slimo ar tuberkulozi. Visi šie fakti ieņem vērā, tīpaši saprotot, ka ekonomikas un sociālajie apstākļi daudzās Eiropas valstīs pasliktinās, un, protams, ekonomikas apstākļi ietekmē sociālo situāciju, ietekmē piekļuvi ārstniecības līdzekļiem, Un visi šie faktori ieņem vērā, kad mēs turpmākajos gados mēģināsim tuberkulozi apkarot. Šodien mēs varējām redzēt, kā pēdējo gadu laikā problēma kļūst vēl nopietna, ka daudzās uh, Austrum Eiropas valstīs, kad uh, sistēmā, padomju sistēma sabruka 90. gada sākumā. Agrāk bija tā, ka Uh, tuberkulos gadījumu skaits samazinājās tajā pasaules daļā, un tad pēkšņi pieaugā. Un te bija, protams, cieša saikne um, starp uh, ekonomikas apstākļiem, sociālajiem apstākļiem. Un paralēli palielinājās ne jau tikai tuberkulos, bet arī aids slimnieku skaits. Un tas vēlreiz apliecina to, ka ekonomikas situācija ir viens no tuberkulozes izraisītājiem. Uh, Vēl viena laba, laba lieta. Uh, eh, 32 mūsu reģiona valstīs kopumā samazinājas tuberkulozes slimnieku skaits. Varu pat detalizētāk jums sniegt informāciju. Un šobrīd uh, ir mazāk nekā 20 gadījumu uz 10 tūkstošiem iedzīvotājiem. Taču ir 18 valstis mūsu reģionā, ieskaitot arī dažas Eiropas Savienības valstis, kurām ir 85, kas ir atbildīgi par 85% no, visu tuber, no visiem tuberkulos gadījumiem reģionā. Un šajās valstīs 78% um, saslimšanās skaits, un šeit es runāju par uh, tuberkulozes formu, kas ir rezistenta. Uh, diviem būtiskākajiem antibiotika - nikonedzājam un rifampešīnam. Un tas nozīmē, ka šeit ir nepieciešams izmantot otrā līmeņa ārstniecības līdzekļus, kas ir dārgāki un mazāk efektīvi. Un tad šāda, šāda rezi, šāds rezistentais tuberkulozes paveids ietekmē 18 valstis reģionā, tātad 30% no jaunajiem gadījumiem un 70% no uh, Uh, tiem pacientiem, kuriem tuberkuloze atkārtojas, tad šisiem šiem cilvēkiem ir kon konstatēta multirezistenta tuberkuloze. Cilvēki, kuri slimo ar šādu tuberkulozes paveidu, ir daudz vājāki, viņiem ir grūtāka situācija, ir daudzi, kas arī zaudē dzīvību infekcijas dēļ, un, uh, diemžēl, viņi, viņi arī, arī citu saplēmošu slimību. Un lieta ir ļoti nopietna, jo 15 no 27 pasaules valstīs, kur eksistē uh, eh, multirezistentā tuberkulos, tad, tad nu, lielāka daļa no 27 pasaules valstīm atrodas Eiropas Savienībā. Šajā reģionā, mūsu reģionā mēs runājam par 18% no multirezistentās tuberkulozes slimnieks saslimšanās skaita. Lai gan kopumā, kopumā uh, e, tuberkulozes slimnieku skaits ir tikai kādi 5%, līdz ar to varam secināt, ka multirezistentās tuberkulozes slimnieku skaits ir trīsreiz lielāks nekā to varētu procentuāli sagaidīt no vienkārši tuberkulozes uh, e, slimnieku skaita. Uh, 350 uh, iedzīvotāji ir ieguvuši e, tādu tuberkulozes paveidu, kas e, nereaģē pat uz otrā līmeņa um, ārstnieciskiem līdzekļiem, un tas ir ļoti nopietni. Sanāk tā, ka dažos gadījumos mēs mums varam viņus kaut kā izārstēt, bet dažos gadījumos nē. Un tieši šī multirezistentās tuberkulozes uh, parādīšanās ir ļoti nopietna problēma, jo Jo, lai izārstētu to, ir nepieciešams uh, ilgi atrasties slimnīcā, ir nepieciešams lietot dārga zāles. Un ņemot vērā visus šos faktus, Pasaules veselības organizācija pēdējo gadu laikā ir izstrādājusi konsolidēto rīcību plānu, lai varētu uh, laika periodā no 2011. līdz 2015. gadam apkurot multirezistento tuberkulozi. Reģionu komitejā, komitejas sanāksmē, kas notika uh, Baku Azerbaidžanā. Mēs esam izveidojuši šo rīcības plānu, un mērķis ir, lai vismaz 80% procenti no multirezistentās tuberkulozes gadījumiem. Ir, protams, arī gadījumi, kad mēs vienkārši nezinām par to, ka cilvēks slimo ar multirezistentu tuberkulozi, viņš vienkārši netiek ārstēts. Tātad mēs vēlamies, lai 80, pāri pa 80% tiktu diagnosticēti un pāri pa 70% saņemtu pienācīgu ārstēšanu. Ja mēs to visu panāksim, tad varēsim uh, pāri pa 200 tūkstošiem cilvēkus pasargāt no saslimšanās, un 13 tūkstoši no šiem gadījumiem būtu uh, ekstrēmi nopietni gadījumi. Un tas, protams, ir arī uh, Eh, pozitīvs rādītājs attiecībā uz finanšu līdzekļiem. Šobrīd ir aprēķins, ka šādā veidā varēsim 7 miljārdus eh, dolārus ietaupīt, ja, ieta, ja ie, ieguldīsim 5 miljārdus. Un savādāk sanāktu, ka 12, 12 miljārdi dolāru tiktu vienkārši izniekoti. Šādā veidā mēs varēsim arī 120 eh, tūkstošus dzīvības ietaupīt, ne tikai naudiņu. Nu, tad varam aprēķināt, cik tad maksā dzīvība. Es personiski katru reizi, kad man jāaprēķina kaut kādi šādi skaitļi, man rodas tāda neomalīga sajūta, ka es īstenībā aprēķinu dzīvības cenu. Pasaules veselības organizācija no savas puses atbalstīs valstis, tā lai varētu ieviest šo plānu. Un, protams, te ir arī saikna ar vairākām dimensijām. Te ir pētniecības dimensija, kaut vai tādēļ, ka ir nepieciešams, jā, nepieciešami jauni medikamenti, lai cīnītos pret multirezistento tuberkulozi, bet ir nepieciešams ieguldīt arī divās citās dimensijās, kas ir mm, profilakse un ārstēšana. Un par profilaksi runājot, um, mums ir jārunā arī par uh, um, slimības izplatības kontroli. Dažās valstīs tā ir īpaši liela problēma. Šeit mums rodas tāds priekšstats, ka varbūt finansējums ir liela problēma. Jūs noteikti zināt, ka eksistē uh, tuberkulozei, aids un malārijai uh, globālais fonds, tad to varētu izmantot un 2011 gadā paredzēts to izveidot, un lai di, līdz 2014. gadam varbūt būs pieejami reāli kādi līdzekļi. Bet, nu, jūs redzat līdz ar to, ka naudiņas nav, un varbūt Eiropas komisija varētu kaut kur atrast. Jā, mēs runājam par slimību un par to, ka e, neadekvātā ārstēšana vai neadekvāta kontroli galu galā var nozīmēt to, uh, ka tuberkuloze kļūst nevis vienkārši multirezistenta, bet absolūti rezistenta, un tad sanāk tā, ka jebkurš slimnieks mirst, ja nevar viņu izārstēt. Nu tad varu izdarīt tādu globsavilkumu, ko es tad īsti gribu pateikt. Tuberkuloze ir jautājums ne tikai jaunatīstības valstīs un ne tikai kaut kur Eiropas Savienībā, bet īstenībā tas ir jautājums, uh, visām Eiropas Savienības valstīm, austrumos un rietumos. Un šeit ir tieša vai netieša saikne ar migrāciju un saprotot arī, mm, kādas uh, sociālās grupas ir īpaši skārtas. Otrā lieta, par ko es gribu runāt, ir tas, ka multirezistentā tuberkuloze ir ļoti nopietns apdraudējums, jo tā var uh, apdraudēt mūsu uh, Mm, mūsu progresu, kas ir panākts gadsimtu gaitā. Trešais aspekts ir ekonomikas krīze. Tas ir risks, jo tas ir konteksts, kurā tik tiešām progress varētu kļūt par regresu. Un tiek apdraudēta iespēja kontrolēt šo slimību. Nobeigumā teikšu, ka ir svarīgi investēt tuberkulos ārstēšanā un kontrolē Eiropas Savienībā un, protams, arī uh, kaimiņu valstīs. Paldies! Paldies Bartulīnī kungam par uh, runu. Tagad došu vārdu komisijai. Uh, Žanu Raim uh, no Sabiedrības veselības ģenerāla direktorāta. Jums vārds paldies, priekšsēdētāji, komitejas um, dalībnieki. Es gribētu pateikties parlamentam un šai komitejai par sanāksmes organizēšanu tuberkulozi, kā jau mēs nu, pat dzirdējām no mana kolēģa no Pasaules veselības organizācijas, tā joprojām ir liela problēma Eiropā un arī pasaulē. Iemesli ir labi zināmi. Uh, ir diezgan mazas ārstēšanas iespējas, uh, tāpat ir uh, rezistences formas. Šī slimība parasti uzliesmo nabadzīgās iedzīvotāju kopienās un ir nepieciešama jauna instrumenta, jauna veida, lai cīnītos pret tuberkulozi. Un finanšu krīze, protams, šai ziņā nepalīdz. Un ņemot vairāk visu šo situāciju, komisija ir izstrādājusi politiku un nākus klējā ar finanšu iniciatīvu, lai risinātu tuberkulozes un rezistentās tuberkulozes formas. Ir tiek veicināta pētniecība, uzraudzība, prevencija un kontrola un arī starptautiskā sadarbība. Runājot par pētniecību, Eiropas Savienība atbalsta ar ietvaru programmas palīdzību jaunu ārstniecības formu un diagnosticēšanas iespēju attīstīšanu tuberkulozē. Mēs esam paredzējuši vairākās 125 miljonus eiro pētniecībai eh, TB jomā. Paredzam atbalstu arī tuberkulozes vakcīnu iniciatīvas izstrādāšanai. Un eh, strādājam pie uh, eh, publisks uh, privātas partneru sadarbiedrības izveidošanas 2018. gadā ir ieguldīti apmēram 60 miljonu eiro arī dažādos mēģinājumos, pārbaudēs, lai izstrādāt jaunas vakcīnas un diagnostikas iespējas Zemsahāras Āfrikā. Papildus tam, atbilstoši Eiropas ietvar rīcības plānam pret tuberkulozi, veselības eh, programma finansēja projektus, lai stiprinātu dalību valstu kapacitātu un lai tās varētu novērst un kontrolēt TB tā es runāju par 27 dalību valstīm Eiropas Savienībā. Te var pieminēt konkrētus projektus, TB pārbauda marginalizētās grupās, tāpat arī nabadzībā esošiem cilvēkiem ir jāstiprina TB uzraudzība Eiropā un jāstiprina, jāveicina informācijas izplatība par šo slimību. Uh, Komisija nāca pagājušā gada novembrī klajā ar iniciatīvu, lai uh, risinātu arī eh, šo rezistences jautājumu. 2011. līdz 2015. gadam ir izstrādāts šim periodam rīcības plāns uh, pretmikrobu rezistences jomā, un tur ir paredzēti vairāki elementi, lai cīnītos par šo rezistenci, ir jāizstrādā jaunas, efektīvākas antibiotikas, jāievieš jauni ārstniecības veidi un jāuzlabo diagnosticēšana. Uh, Šie pasākumi neaprobežojas tikai ar Eiropas Savienību. Mēs atbalstam arī attīstības valsts, lai tās varētu uzlabot uh, savu pilsoņu veselību un lai varētu cīnīties ar tādām slimībām kā TB. Kopš 2002. gada komisija, piemēram, ir paredzējusi, ir, ir iemaksājusi apmēram 1 miljārdu eiro globālajām fondam, lai cīnītos pret TB un malāriju. Eh, šis fonds ir izšķiroši svarīgs, lai cīnītos pret TB visā pasaulē. Uh, un tāpat arī dalībvalstīs, tādās kā Rumānija un Bulgārija. Vairāk kā 60% starptautiskās palīdzības mēs nodrošinām, lai cīnītos pret šīm slimībām. Pētniecība, prevencija un kontrola, tāpat arī starptautiskā sadarbība ilustrē komisijas apņēmību cīnīties pret uh, TB. Papildus šīm darbībām ir svarīgi raudzīties arī uz uh, ekonomiskajiem un sociālajiem faktoriem, kas saistīti ar tuberkulozi, un jāmobilizē visi iespējami instrumenti, tā piemēram, veselība arvien vairāk tiek atzīta kā ieguvums attīstībai. Tātad veselības infrastruktūra un iespēja visiem piekļūt veselības aprūpēji, eh, slimību novēršana, kontrola, prevencija, izglītība un eh, medicīnas personāla apmācība ir uh, tagad tās jomas, eh, kur var saņemt eh, finansējumu no kohēzijas fonda. Tas, protams, nav tieši vērsts uz TB kā tādu, bet tas noteikti stiprina nacionālās eh, veselības aprūpas sistēmas un ļauj labāk apkarot tādas infekcijas slimības kā TB. Kohēzijas politikas jaunās paudzes instrumenti dod iespējas uzlabot veselības aprūpas sistēmas Eiropas Savienībā un EU member states and pressing needs for Tāpat ir nepieciešams arī reformas veselības aprūpas uh, sistēmās. Horizontāla pasākuma arī ir tikpat svarīga cīņā pret šo slimību. Ir ļoti cieši jāstarbojas ar visām iesaistītajām pusēm. Pēdējo gadu laikā mēs esam centušies uzlabot pilsoniskās sabiedrības līdzdalību savos centienos cīņā pret TB. Uh, esam iesaistījuši eh, Eiropas slimību kontrolas un prevencijas centru un esam arī paredzējuši īpašu balvas cīņai pret tuberkulozi. 2010. gadā ECDC organizēja publiskas konsultācijas par rīcības plānu cīņai pret TB un 2011. gadā ar veselības eh, palīdzības programmu komisija uzsāka jaunu projektu par TB ar mērķi, lai informētu sabiedrību un uh, lai novērstu saslimtību ar TB. Tuberkulos identifikācija ir viens no galvenajiem uh, sadarbības motīviem arī uh, ar Pasaules, uh, pasaules veselības organizāciju. Pašreizajā sadarbības ietvaros mēs ceram varēsim stiprināt cīņu pret uh, slimību Uh, kura, protams, neievēro nekādas robežas. Thank you very much, Mr. Ryan. <clears throat> Now I want to give... Paldies. Došu vārdu ECDC direktoram eh, Sprengera kungam. Paldies, ka jūs mani uzaicinājāt. Es gribētu jums pastāstīt gan labās, gan sliktās ziņas, bet skatoties uz šo kontekstu, grūti pateikt, ko labu varētu paziņot. Mums ir plāns, kas mēs dzirdām no komisijas par šo plānu cīnīties pret multirezistento tuberkulozi, bet uh, pēdējo gadu laikā ir tikai pavisam nedaudz samazinājies jauno saslimšanas gadījumu skaits. Un tie tomēr bija tie traknie gadi, kad bija ļoti daudz līdzekļu pieejami um, šīs slimības apkarošanai. Un tagad man ir iemesls pesimismam, jo ekonomiskās krīzes apstākļos budžetu līdzekļi tiek samazināti, un no otras puses arvien vairāk cilvēku nonāk nabadzībā un abi šie aspekti ierobežo mūsu iespējas cīnīties pret tuberkulozi. Bieži tuberkulozi tiek saukt par nabadzīgo cilvēku slimību, un uh, daudziem vai lielākajai daļai Eiropas iedzīvotāji tā ir tāda neredzama slimība, bet tomēr tā pastāv Eiropas Savienībā. 47, tū, 74 tūkstoši Eh, apvienoti eh, Eiropas Savienībā, tad bija 74 tūkstoši jaunu saslimšanas gadījumu. Un 15 tūkstoši no tiem bija multirezistentā tuberkuloze. Šī slimība skāra tad nabadzīgos pilsētu iedzīvotājus, cita grupa ir uh, Romi vai Čigāni. Un arī citi migranti. Eh, jādomā, ka arī tuvāko gadu laikā cilvēki uh, vairāk nonāks nabadzībā un uh, arī turpinās pievērsties alkoholam, tas viss tomēr neļauj cerēt uz uzlabošanos. Un tai pašā laikā ir grūtāk atrast līdzekļus šīs slimības ierobežošanai, un mums ir vajadzīgs vairāk līdzekļu. Uh, Ir grūti diagnosticēt tuberkulozi un grūti arī to ārstēt. Un uh, veselības aizsardzībā tas, nu, nu, šie abi faktori nozīmē, ka ir vajadzīgs daudz resursu. um, klepus, nogurums un temperatūra ir tas, kā vispār šīs slimības pirmās pazīmes. Un ārstam ir jāņem uh, prove no pacienta, paraugs un jāsūta uz laboratoriju, un tas viss kopumā izmaksā daudz, un kā tas viss ietekmē situāciju ar multirezistento tuberkulozi. Vienīgais veids, kā to diagnosticēt, uh, ir ņemt paraugs no pacientiem un veikt vēl papildus testus. Uh, E, ar šiem gadījumiem ir izstrādā ļoti um, augsta līmeņa speciālisti, un mēs esam daudz darījuši, lai izstrādātu kopīgus standartus šiem testiem multirezistentai tuberkulozai, bet dalībvalstu laboratorijas tiek finansētas, no dalībvalstu budžeta līdzekļiem. Un ja valstīm nebūs līdzekļu, vai tās neatvēlēs līdzekļus speciālistiem un aprīkojumam, tad uh, mēs varam rēķināties ar to, ka pacienti tiks diagnosticēti arvien vēlāk un šī slimība izplatīsies arvien vairāk. Seši mēneši paiet, lai izarst, izārstētu parastu tuberkulozi, un divi gadi, ja runa ir par multirezistento tuberkulozi. Jau parastā pēdiņās tuberkuloze prasa lielu ieguldījumu, ir jālieto antibiotikas, un arī tas viss ir dārgi. Uh, bet multirezistenta tuberkuloze, tur tiek izmantots vēl daudz vairāk medikamentu. Un ja pacients neārstējas um, saskaņā ar to, ko norāda ārsts, tad tuberkuloze var pāriet šajā multirezistentajā formā. Un Um, kā es jau sacīju, lai ārstētu tuberkulozi, ir jābūt uh, laba, labi izglītotiem speciālistiem un jābūt uzraudzības programmām, lai kontrolētu situāciju. Viss tiek darīts tomēr kā paredzēts, un uh, tomēr saglabājas šī multirezistentā forma 30% gadījumu, tad rezultāts jāsaka ļoti vājš. Nē, esmu pārliecināts, ka visas dalībvalstis uh, paredzējis nepieciešamos resursus TB kontrolē turpmākajos gados. Un eh, te ir runa par mums pašiem un nevis par kaut kādām eh, Āzijas valstīm vai valstīm, kurām tik tiešām trūkst eh, līdzekļu. Deputāti šajā parlamentā, nacionālās parlamentos var spēlēt savu lomu, lai nodrošinātu, ka TB kontrola saņem nepieciešamos līdzekļus, un es domāju, ka tie pierādījumi, ko mēs sniedzam no uh, Eh, Eiropas slimību kontrolas centru un Pasaules veselības organizācijas, ka tas palīdzēs šajā darbā. Un materiāli ir arī jūs komitejas sagatavoties dokumentos. Tā, tad jūsu materiālos ir rakstīts, cik daudz tuberkulozes saslimšanas gadījumu ir bijuši pēdējā gadā. Eh, jūs varat salīdzināt parasto TB un multirezistento TB visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, un jūs redzēsiet, ka ir milzīgas atšķirības saslimšanas gadījumu skaits, tas ir uz vienu tūkstotu iedzīvotāju, un tas uh, dod izpratni par uh, to, cik liels ir šīs slimības apjoms katrā dalība valstī. Un jūs redzat, ka Eiropas Savienība kopumā ir ar zemāku saslimstību gan parastai TB, gan multiresistentai TB kā citur. Mēs redzam, ka 21 dalība valsts tiek uzskatīta par uh, zema riska valstīm. Tas nozīmē, ka tur ir mazāk kā 20 uh, gadījumu uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Ja mēs skatāmies uz pēdējo tendenci piecos gados, tad uh, parastās tuberkulozes saslimšanas tendence ir samazinājusies tomēr. Ja mēs skatāmies uz tendenci uh, multirezistentajai TB pēdējo piecu gadu laikā, tad šī tendence ir tāda nemainīga, bet detalizētāk raugoties mēs redzam, ka uh, ārkārtīgi augstas rezistences TB ir palielinājusies. Un zemas saslimstības valstīs varbūt šī aina nav tik laba, kā ir. Ir uh, pilsētas, kurās ir tādas vietas, kur saslimtība ar TB ir liela, tāpēc kopējā aina daudzām valstīm ir tāda, ka jā, aina ir it kā laba, bet tad mēs redzam šīs kabatiņas, šīs vietas, kur ir saslimtība ar TB lielās pilsētās. Uh, Londonā, Parīzē, Kopenhāgenā un Rotterdamā, piemēram, saslimstība ir lielāka nekā, trīsreiz lielāka nekā nacionālā līmenī. Tātad nav viegli cīnīties pret tuberkulozi šādās saslimšanas vietās. Milānā, piemēram, ir piecreiz vairāk saslimšanas gadījumu nekā Itālijā kopumā. Un, un atkal galvenais faktors pilsētās ir nabadzība. Lielajās pilsētās Eh, ir vairāk bezpajumtnieku, dažādu migrantu, kas ir tikko ieradušies, un vispār ir vairāk nabadzības. Mēs zinām, kā, piemēram, ir Ņujorkā situācija. Ņujorkā, ja netiek pievērsta uzmanība TB kontrolei, tad eh, pēc kāda laika TB saslimstība ir ārkārtīgi plaša. Ja resursi TB ārstēšanai un prevencijai mazinās, tad eh, no sākuma pazīmes ir optimistiskas. Ja nav līdzekļu diagnosticēšanai, tad jūs nekonstatējat saslimšanas gadījumus. Tā tad ir svarīgi saprast, ka ir nepieciešams pievērst uzmanību diagnosticēšanai un, attiecīgi, pēc tam ārstēšanai. Ja nav līdzekļu, tad jūs redzēsiet tikai uh, pozitīvu rezultātu, bet tas mainīsies pēc pāris gadiem es gribētu noslēgt ar uzaicinājumu uh, jums uh, rīt Londonā un piekdien uh, Barcelonā būs pasaules tuberkulozes dienas pasākumi. Es piedalīšos pasākumā Rotterdamā. Katrā pasākumā tik vēr, tiks vērst uzmanību uz uh, saslim, saslimšanām lielajās pilsētās, un mēs uh, ļoti labprāt redzētu, ka jūs iesaistītos un morāli atbalstītu mūs uh, šajā darbā. Paldies! Mr. Paldies, Sprengera kungs, par jūsu prezentāciju. Un tas bija ļoti uh, labi saprotami un izsmeļoši. Tagad došu vārdu kolēģiem. Lūdzu, Anna Vospa, lūdzu. Paldies, priekšādātāji! man ir ļoti liels prieks šodien šeit redzēt Pasaules veselības organizācijas, Eiropas komisijas un ECDC pārstāvjus. Un ļoti labi ir arī, ka mēs uh, apspriežam šo jautājumu. Saslimšanas gadījumu skaits pieaug un uh, mēs redzam, ka uh, Eiropas pilsoņus apdraud šīs saslimšanas risks Es gribu uzdot dažus jautājumus. Mēs esam iepazinušies ar jūsu prezentācijām. Jūs piedāvājat arī skaitļus par to, cik daudz tas uh, diagnosticēšana, ārstēšana izmaksās ilgtermiņā. Mani interesē, uh, cik multirezistentās tuberkulos apkarošana izmaksā dalībvalstīm un, un kādas būs izmaksas, ja mēs uh, neko nedarīsim, ko var darīt un kas līdz šim ir paveikts, lai uh, īstenot profilaksi, lai novērstu tuberkulozes izplatīšanos, ieskaitot multirezistento tuberkulozi. Un vēl gribu dzirdēt par konkrētiem soļiem, kas īsti ir paveikts līdz šim. ECDC Uh, vai jums šķiet, ka dalībvalsts apzinās un iesaistās problēmas risināšanā? Un vai jūs uh, apzināt, kāda ir labā praksa dalībvalstīs vai citās organizācijās, kā to dara Pasaules veselības organizācija? Paldies, Linda Mak Evana un pēc tam Šaldemozes kundze. Um, Paldies par iespēju pārnāt šo jautājumu. Pirms dažiem gadiem es biju Ukrainā, tikos ar nevalstisko organizāciju. Mēs aplūkojām jautājumu par saslimstību ar TB šajā Eiropas daļā, un tas bija pirms kādiem pieciem gadiem, un tas bija diezgan šokējoši. Mēs apmeklējām cietums Austrum Eiropas valstīs arī slimnīcas, un ārsti, ko mēs tikāmies, stāstīja, ka PSRS sabrukšana un veselības aprūpas sistēmas sabrukšana bija viens no galvenajiem veicinošiem faktoriem, jo nabadzība ir palielinājusies, piekļuma medicīniskai aprūpē ir samazinājusies. Tas ir satraucoši, jo mēs zinām, ka Eiropas Savienībā gan komisijas runātājs, gan arī otrs runātājs teica, ka samazinājums veselības aprūpas budžetos, mēs jau esam dzirdējuši no Grieķijas kolēģi par uh, problēmām Grieķijā, avīzēs tiek rakstīts uh, par uh, Uh, problēmām Portugālē, arī Rumānijā. Es zinu, ka ir problēmas ar piekļuvu medikamentiem, tāpēc jautājums tiešām ir satraucošs. Jādomā par šiem jautājumiem, tad, kad mēs runājam par taupību, lai mēs zinātu, ar ko nu, var beigties taupība. Tad, kad Startautiskais valūtas fonds uh, piedāvās programmas Ukrainai, tad ir jāņem vērā, kādas tam var būt sekas uh, arī Eiropas Savienības 27 dalību valstīs. Mm. Gribu uzdot jautājumu principā visiem pārstāvjiem. Man īsti nav skaidrs, kā jūs visi strādājat kopā, visas organizācijas. Uh, tik uzsākts rīcības plāns, uh, ja es nemaldos. Jūs minējāt, ka bija viens uh, rīcības plāns piecus gadus atpakaļ, bet ir jauns rīcības plāns. Es gribu zināt, kā šis rīcības plāns darbojas. Uh, un ko jūs vēlties no darību valstīm, ko tas prasa, vai tas prasa, lai komisija paliec kaut kādas līdzekļus, jo Džons Lēnens jau stāstīja, ko komisija darījusi ar pētniecības programmu palīdzību un veselības rīcības programmas palīdzību, bet man nav īsti skaidrs, vai šī jaunā programma tā visu apkopo, vai arī katrs strādā, tā teikt, savā lauciņā vai virzienā. Esmu dzirdējis, ka 12 miljārdi eiro ir kopējā izmaksa tam, ja mēs Eiropā neko nedarīsim. Vai komisija ir iesaistīta šajā plānā, vai tā finansē šo plānu, kā tas darbojas, vai tas ir divpusēji kaut kā? Un ja mums ir rīcības plāns, vai nav vajadzīgs kaut kāds koordinācijas mehānisms? Tā vietā, lai cilvēki vienkārši pieņemtu plānus un cerētu, ka šie plāni tiks finansēti. Kā mēs nodrošinām to, lai plāns īstenotos, ka tam ir kaut kāda uzraudzība? Būtu interesanti dzirdēt informāciju vairāk. Vai tā tad ir plāns Eiropas reģionam un vai tam ir finansējums? Linda, thank you very much. Paldies. Kristela Šaldemoza, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par jūsu prezentācijām. Mums, protams, mūsu priekšā ir liels uzdevums. Mums ir jāaicina iesaistītie strādāt daudz aktīvāk, un man ir jautājums komisijai, nu, ko mēs varam vairāk darīt nekā pašlaik, tāpēc es gribu jautāt komisijai, jūs pieminējāt dažādas iniciatīvas Eiropas līmenī, gan pētniecībā, gan arī citos uh, sektoros, vai jūs varat prognozēt, kad mēs redzēsim, ka ar tuberkulozi saslimušo skaits tiešām būs jūtami samazinājies. Par veselības organizāciju un ECDC, kā tiek plānots investīcijas šajā sektorā, vai divus gadus priekš, vai piecus gadus priekš, vai desmit gadus bet paldies jums vēlreiz par jūsu uzrunām. Paldies! Nākamā, nākamais runātājs Tanesku un pēc tam Judīta Merkisa. Now, uh, as the World Health Organization kā parāda rīcības plāns veselības organizācijai, ir nepieciešams cīnīties pret multirezistento tuberkulozi Eiropas reģionā. Un aids, tuberkuloze un malārija nodrošina nepa, nepieciešamos līdzekļus Rumānijā. Kā jūs zinat, šis globālais fonds viņam ir bijis jāceļ nākamais finansējuma mm, posms un uh, ir jāpārtrauc maksājumi līdz 14. gadam. Tādas valsts kā Rumānija saskarsies ar ļoti nopietniem līdzekļu trūkumiem. Un to spēja cīnīties pret multirezistentu TB būs ļoti lielā mērā kavēta. Gribu jautāt komisijai, kā komisija plāno palīdzēt valstīm, kurām ir šādi finansēšanas iztrūkumi un kādas ir perspektīvas atkal atjaunot šo finansēšanas līniju. Paldies! Merkis kundze nākošā. Thank you, chair. Paldies priekšsēdētāji. Paldies visiem par uh, interesanto un ļoti satraucošo stāstījumu. Esmu šokēta, pat maigi izsakoties, un uh, Mani pārsteidz, ka ma, arī manā valstī šis jautājums ir ļoti dzīvs. Tā kā TB saistās ar nabadzību. Um, tad eh, kā notiek pētniecība saistībā ar slimībām, kas ceļas no nabadzības? Kā nozare Eh, nozara varētu stimulēt, investēt, veikt pētniecību tādā jomā, no kuras it kā nav gaidām nekāda atdeve. Tikai 15 uzņēmumi šobrīd veic pētniecību attiecībā uz mikrobiotikām, un tas nav daudz globālā mērogā. Kā mēs varam kaut kādus stimulus dot farmaceitiskai nozarei, izstrādāt jaunus medikamentus slimībām, kas rodas no nabadzības? Attiecībā uz antibiotikām arī statistika varbūt nav precīza, ir ļoti grūti salīdzināt, jo vienā valstī, piemēram, ir varbūt tiek nodrošināta antibiotika pārdozēšana, bet citas valstis ir, tur tradīcija ir, ka antibiotikas izraksta daudz retāk. Kā tas viss ir statistikas ziņā un uh, parakstīšanas, uh, zāļu parakstīšanas ziņā? Vai mums ir tāds reāls, patiesas salīdzinājums Eiropā? par eh, dažādiem medikamentiem un par to, kādas ir tendences parakstot medikamentus. Paldies Merkis kundzei un tagad došu vārdu, kurš no trīs paneļa runātājiem gribētu atbildēt pirmais. In the order they were made. Um, first... Uh, eh, Bertolīnī kungs, uh, jā, paldies. Uh, par rezistentās tuberkulozes izmaksām ir aplēses, ka apmēram 50 tūkstoši eiro divos gados cilvēkiem, kas ir, uh, kam jāpavada slimnīcā trīs mēneši. Tā, protams, vienmēr nav. Dažos gadījumos cilvēkiem jābūt slimnīcā ilgāku laiku, jo tāpēc, ka uh, viņi labi nereaģē uz ārstēšanu. Un tas varētu palielināt šīs ārstēšanas izmaksas līdz 200 tūkstošiem eiro uz cilvēku. Estimated that uh, overall uh, Jebkurā gadījumā apmēram 5 miljārdi ir paredzēta ārsteišanai rīcības plānā. Tie varētu būt arī 7 miljārdi un uh, kopējā izmaksa varētu būt arī 12 miljārdi, ja mēs nedarīsim neko pašreizējos stāvo uh, situācijā, un tam noteikti būs nopietnas sekas. Runājot par sadarbību ar uh, ECDC, Uh, Marks noteikti par to parunās vairāk, bet es varētu dot piemēru. Mums ir uzraudzības un kontrolas sistēma kopā ar ECDC, un tas ļoti efektīvs veids, kā izmantot resursus, lai izvairītos no pārklāšanās, un uh, darbība notiek koordinēti. Tālāk jautājums, uh, ko uzdeva Merkis kundze. Saikne starp uh, Uh, ekonomikas cikliem un tāpat arī par situāciju uh, bijušajā PSR, PSRS valstīs. Uh, te man ir grafiks rokā, kur skaidri un gaiši parādās, kā ir palielinājusies saslimstība tajā brīdī, kad uh, sabruka, piemēram, PSRS, kad mm, mazinājās piekļuva veselības aprūpei un medikamentiem, un tas radīja labvēlīgus apstākļus uh, TB izplatībai. Es pilnībā saprotu jūsu paustās bažas un to, kādas varbūt sekas dažādiem drastiskiem pasākumiem, kāds var ietekmēt uh, labklājības sistēmu. Dažkārt mēs neskatāmies tālāk kā tādas tūlītējas sekas un aizmirstam, kādas varētu būt tālākas sekas un arī ekonomiskās izmaksas šīm sekām. Dažkārt algoritmā netiek ņemtas vērā ilgtermiņa izmaksas konkrētiem pasākumiem un to noteikti nedrīkstētu aizmirst. Tālāk par rīcības plānu turā iekļauti vairāki pasākumi, sākot no diagnosticēšanas uzlabošanas, molekulārās diagnosticēšanas metodas, kuras ir apstiprinājusi Pasaules veselības organizācija, kas ļauj identificēt gadījumus daudz ātrāk nekā līdz šim, un izmaksas ir apmēram 40 eiro uz vienu testu analīzi. Tas ļoti pātrina Eh, gadījumu, saslimšanas gadījumu atklāšanu, un tas ir tāds liels uzlabojums. Ir vēl cita veida metodas, kas uh, tiek izmantotas. Mēs te varētu detaļām, par detaļām daudz runāt, varbūt es vēlāk varētu jums uh, nodot šo plānu, kur ir ļoti detalizēti aprakstīts visas darbības. Mēs sadarbojamies ar valstīm un ar ECDC, lai nodrošinātu, ka šie pasākumi tiek īstenot. Protams, ir nepieciešami resursi. Kā jau mēs teicām, un daži no jums arī norādīja, Šīs globālā fonda izmaiņas rada reāls problēmas daudzās valstīs, un kolēģis no Rumānijas jau minēja ļoti sarežģīti jautājumi. Es domāju, ka problēma ir ļoti nopietna. Dažkārt tas var notikt sabiedrības veselības jomā, tiek sasniegts kaut kāds rezultāts, dažkārt ir tāda sajūta, ka viss jau ir sasniegts, dažkārt nav resursu kaut kādu iemeslu pēc, un tad atkal ir tāds milzīgs atkritiens atpakaļ, un tā ir ļoti negatīva parādība. Par investīciju atdevi. Tad, tas nav īpaši ilgs periods, mēs esam aprēķinājuši. 2011. līdz 2015. gadam rīcības plāna ieviešana un tās dažādi aspekti varētu dot atdevi 225 tūkstošos gadījumos diagnosticētu saslimšanas gadījumu. Tātad tuberkuloze pastāv tad, ja to diagnosticē, tāpēc ir svarīga diagnostika. 270 tūkstoši gadījumi, kas ir izārstēti, 120 tūkstoši dzīvības izglābtas. Tātad tā ir ļoti būtiska atdeve. Bet arī tur vēl ir sīkāk šie sasniegumi kvantificējami un saistām ar rīcības plānu, jo Pretējā gadījumā lietas virzīsies citos virzienos. Uh, Tas arī laikam ir viss sakrunātājs. Paldies Bertalīnī kungam un tagad Došu vārdu komisijai, lai atbildētu uz uh, jautājumiem lūdzu. Raina kungs. Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Par pirmo lietu par dalību valstīm. Vai, vai dalība valsts nopietni izturās par tuberkulozi? Nu, tur ir pienākums tuberkulozi eh, pret tuberkulozi nopietni attiekties, jo īstenībā mums ir normatīvais akts jau eh, sākot ar eh, 88. gadu, kurai ir iekļauta tuberkuloze, kā arī citas lipīgas slimības. Eh, tuberkuloze ir iekļauta arī tādēļ, ka ir mikro eh, rezistence iespējama. Un šīs nedēļas pirmdienā mums bija tikšanās starp dalību valstīm, lai varētu vienoties uh, Uh, par to, kā var definēt uh, antimikrobu rezistenci, tā tad varam teikt, ka normatīvais ietvars eksistē, un tas nozīmē, ka dalību valstīm ir tiesības, ir pienākums informēt viena otru, ja uh, ir tuberkulozes uh, infekcijas uh, pastiprināta izplatība vai arī mikrobu rezistence pamanīta. Uh, Un te pašā normatīvajā aktā ir teikts, ka e, dalībvalstīm ir pienākums ECDC aģentūrai sniegt e, informāciju statistikas datu veidā. Un, protams, tas nenozīmē, ka statistika ir ideāla, taču tā ir pieejama pietiekami kvalitatīvā līmenī. Par globālo fondu. Pagājušajā gadā komisija um, sasauca augstā līmeņa uh, pārskatīšanas paneli, lai varētu uh, izstrādāt tādus pasākumus, kas varētu samazināt risku nākotnē. Un, protams, arī, lai izvairītos vai samazinātu krāpnieciskos gadījumus. Tas viss ir iekļauts rekomendācijās, tāpēc arī komisija plāno pilnībā darīt visu, atvēlēt uh, 330 miljonus eiro tuvākajā periodā, nu, kā jau esmu teicis, kopā ar uh, fonda jautājumu izskatīšanu esam pārskatījuši arī jautājumus, kas ir saistīti ar, ar uh, finansējumu un kontroli. Runāšu par Rumāniju, kas, kur tika pieminēta kohēzijas politika. Sākot ar 2007. gadu līdz 2013. gadam, mums ir 147 miljoni eiro, kas ir uh, galīgais skaitlis, un šo naudu var izmantot arī uh, jautājumiem, kas ir saistīti ar uh, veselības aprūpi un noteikti arī tuberkulozes ārstēšanai. Runājot par ECDC komisijas un Pasaules veselības organizācijas sadarbību, mums ir nolīgums ar Pasaules veselības organizāciju, mēs to e, saucam par Maskavas deklarāciju, tur mēs to parakstījām, un tajā ir iekļauta ideja par to, ka mēs veidojam uh, Uh, tādas kā ceļakārtas strateģiskajās jomās, nav, lai skaidri zinātu, kas mums ir jādara. Mums ir ikgadējā sanāksme ar Pasaules veselības organizāciju, lai pārskatītu mērķis, mērķus turpmākajam gadam, un tas nozīmē komisijas, uh, ka komisijas aktivitātes uh, attiecībā uz, veseli, uz sabiedrības veselību un ECDC centieni ir kopā saskaņot, piemēram, jautājumu, kas ir saistīti ar statistikas datu iegūšanu un tas nozīmē, ka dalību valstīm nav jāsniedz informācija divas reizes, bet vienkārši vienu reizi, un tad attiecīgi statistikas dati tiek nosūtīti tālāk. Jūs pajautājat par finanšu resursiem, ECDC mm, e, vienošanās norāda uz to, ka dalību valsts šobrīd saviem plāniem nav atvēlējuši pietiekami daudz resursu. Es esmu jau pieminējis vairākus projektus, ko finansē veselības programma vai pētniecības programma. Ja eksistē strateģiskais rīcības plāns Eiropas Savienības līmenī, tad pastāv iespēja daudzās programmās rast finansējumu. Tāpat arī ir antimikrobu uh, rezistence Šeit komisijai nav uh, strikti atvēlētās naudas tieši šiem mērķiem, taču mums ir iespēja rast finansējumu no citiem avotiem, piemēram, mēs šobrīd strādājam pie jauno antibiotiku ražošanas un varam uh, šo pasākumu atbalstīt, izmantojot pētniecības programmu. Tātad kopumā mums ir strateģiskie dokumenti, kas iekļauj dažādu veidu rīcības, uh, pasākums, kas ir paredzēti, un tad meklēsim programmu, ar kuru to var finansēt. Lielas paldies komisijas pārstāvim! Un tagad lūdzu Sprengera kungs ECDC vārdā. Jā, paldies priekšsēdētāji! Pirmkārt, teikšu, ka tā ir dalība valstu kompetence e, apkarot tuberkulozu. Esmu apmeklējis vairākas valstis, piemēram, Lietuvu, Rumāniju, un esmu nobežījies ļoti nopietni. Kas ir svarīgi? Lai cīnītos pret tuberkulozi, ir nepieciešams uh, vesela, vesela ķēde, tātad ir jābūt sabiedrības veselības sistēmai, kas strādātu. Pirmām kārtām ir nepieciešams noteikt, atrast tuberkulozes gadījumu, bez tam diagnosticēt pareizi un tā tālāk. Piemēram, Lietuvā uh, 20% no tuberkulozes gadījumiem Lietuvā ir tieši multirezistentie gadījumi. Tie ir dārgi gadījumi, protams, bet nezinu, vai Lietuvā ir apzinājušies visus šos gadījumus. Rumānijā man arī bija iespēja pārvaldīt situāciju, un tur jautājums ir tāds, vai vispār viņiem ir pietiekami daudz finansējuma, lai varētu ārstēt kaut vai bērnus. Tas ir ļoti ļoti vienkārši uzvedams jautājums, un es teikšu, ka ir šokējoši noraudzīties, ka tādas lietas šobrīd reāli notiek, un ņemot vērā visus pasākumus, es tiešām ceru, ka valstī, valstis vēl varēs atļauties uh, pamat medikamentus. Vēlos atgriezties arī pie jautājumā, ko uzdeva Merkises kundze. Ir ārkārtīgi svarīgi Un tas ir tāds standarta veids, kā var cīnīties pret rezistenci. Šeit ir stāsts par Indiju, kur bija absolūta rezistenta tuberkuloze, un definīcija šobrīd neeksistē. Definīcija vienkārši ir tā, ja ir seši medikamenti, kas ir uh, pieejami, un tie tiek izmantot, bet nav nekādas reakcijas, taču var gadīties, ka medikamentu ir 12 dažādu Tāpēc mūsu aicinājums bija standartizēt šo jautājumu. Nevis vienkārši stāstīt par dažādiem stāstiem, kā absolūtā rezistence, nē, labāk būtu izveidot uh, salīdzināmas metodas, un Eiropā, manuprāt, tas ir panākts. Es atzīšos, ka šobrīd situācija ir ļoti nopietna, tāpēc ir svarīgi pievērst vairāk uzmanību. Esmu arī ļoti gandarīts Uh, par tā saucamo vakcinācijas pamatplānu. Un tiek veidota tāda tā kā vakcīna pret tuberkulozi, kas šobrīd nav pārāk efektīva, drīkst to teikt. Bet tiešām ir labi, jo šobrīd tiek izstrādāta šāda vakcīna, lai varētu tiešām efektīvāk cīnīties pret tuberkulozi un ceram, ka galu galā pēc dažiem gadiem, cik gadiem, pieciem, desmit gadiem varbūt mums tāda uh, vakcīna arī būs. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs Sprengera kungams. Paldies par jūsu līdzdalību. Komisija arī paldies. Paldies arī veselības organizācijām un ECDC. Un tagad mūsu nākamais darba kārtības punkts, arī pēdējais darba kārtības punkts. Bet nu pagaidīsim kāds desmit sekundes. Thank you very much. Good. Okay. Thanks. So, kommen wir zum letzten Tags. Tagad pēdējais darba kārtības punkts šodien - dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā. Tas ir atzinums lauksaimniecības komitejai, un mūsu referente ir kolēģe Liotāra. Lūdzu, došu jums vārdu. Paldies, priekšādātāji! Es runāšu īsi Mēs jau esam labi pastrādājuši un bija arī ļoti interesanti, bet, nu, tomēr jau tuvojas vakars, tāpēc runāšu īsi. Man bija atvēlēta tikai viena lapuse šaim atzinumam, viena lapa, tāpēc īpaši arī izvērsties nevarēja, un es gribu jūs visus aicināt um, raidīt ļoti tādu skaidru signālu komisijai un dalību valstīm, proti, ka dzīvnieku transports, kāds tas ir pašlaik, nedrīkst tā vairs uh, turpināties, jo projām situācija ir šausmīga, bieži dzīvnieki savainojas, uh, vai nonāk um, gala punktā pārguruši vai pārkarsuši, un būtiski ir galvenais, uh, kas vispār tiek ņemts vērā, ir tas, lai transports būtu ātrs un lai būtu peļņa un nerastos zaudējumi, un dzīvnieku aizsardzības apsvērumi paliek otrajā plānā. Un ko mēs šeit esam piedāvājuši? tas ir transporta ilguma vai transportēšanas laika normas. Nevairāk kā astoņas stundas drīkst šī transportēšana ilgt. Vairāk nekā viens miljons cilvēku ir parakstījuši šādu prasību. Un vēl šajā atzinumā uh, um, dzīvniekiem, kas tiek vesti uz uh, lopkautuvēm, ir arī jābūt ceļā daudz īsāku laiku nekā pašlaik. Un dalību valstīm ir jāspēj organizēt sadarbība, cita starpā arī inspekciju jomā, kontroļu jomā. Ir jābūt um, transporta līdzekļiem, kuros var regulēt temperatūru un gaisa mitrumu, lai tomēr vide būtu patīkama. Un, bet to, šos apsvērumus nedrīkst atkal izmantot kā argumentu, lai paildzinātu transportēšanas laiku. Šeit ir jāuzmanās. Es domāju, ka Arī uh, lopu kaušanai ir jāatnotiek eh, tuvu dzīvnieku izcelsmes vietai. Un ļoti labi būtu arī ņemt vērā zinātnieku atzinumus proti, ko ir izpētījusi EFSA. Un pašlaik es spēkā esošajos noteikumos tas vispār nav ņemts vērā. Kā piemērs man šeit ir minēts ieteikums, kas attiec uz zirgiem, bet ir arī daudzas citas dzīvnieku grupas, kuru transportēšanu ir iespējams būtiski uzlabot. Un es gribu aicināt beidzot nākt klajā ar regulas projektu, kas aizstātu pašreiz spēkā esošo regulu 1.2005. Un es aicinu komisiju izmantot mūsu priekšlikumus un labprāt uzklausīšu kolēģu priekšlikumus um, grozījumiem. Paldies! Jirgensēna kungs. Jorgensena kungs. Šis atzinums ir ļoti labs, es pilnībā tam piekrītu. Man ir daži priekšlikumi, kā to varētu mazliet uzlabot, bet kopumā man iepriecina tas, ka šeit ir iekļauti, iekļautas rekomendācijas par transportēšanas ilguma laika samazināšanu. Un es pats inicijēju kampaņu internetā, kurā tika savākts viens miljons parakstu un iesaistījās daudzi kolēģi citās valstīs un eh, dzīvnieku aizsardzības organizācijas. Un pat izmantojot internetu, savākt vienu miljonu parakstu, tas nemaz nav tik vienkārši. Daudz mēs esam tiešām, mēs varam lepoties ar ļoti lielu atbalstu šai iniciatīvai. Un tā ir zīme vai signāls, ka Eiropas iedzīvotāji tiešām vēlas, lai uh, šī situācija uh, uzlabotos, lai šeit notiktu pārmaiņas uz labo pusi. Kopumā varu tikai vēlreiz pateikt, ka jums ir pilnīgi taisnība, referentes kundze. Uh, Ne tikai dzīvnieku aizsardzības apsvērumi šeit ir izšķirīgi, bet arī slimību izplatīšanās. Un ja mēs nenorganizēsim labu transportēšanu dzīvniekiem pāri robežām, tad tiešām notiks tā, ka uh, um, slimības izplatīsies un radīsies daudz problēmu. Arī runājot par pārtikas drošību. Nezinu, vai jūs to pieminējāt savā uzrunā, bet transportējot dzīvniekus, viņiem tomēr rodas liels stress, un tas iespaido gaļas kvalitāti. Tas ir arī tātad jautājums, kas saistīts ar pārtikas kvalitāti ja dzīvnieki tiek transportēti ļoti ilgi, un arī CO2 izmeši ir lielā apjomā no 2005. gada līdz šim laikam. Uh, cūku transportēšanas apjoms pāri robežai ir pieaudzis par 70%. Eh, kopumā mums ir daudz labu argumentu par labu mūsu priekšlikumiem, un ja mēs vērtējam komisijas līdz šim izdarīto pēdējo septiņu gadu laikā, tad ir maz ar ko lepoties. Rupjānu kungs bija pēdējais, iepriekšējais atbildīgais, un viņš sacīja, ka pašreizējā likumdošana nav apmierinoša, bet viņš solīja, ka šīs komisijas um, tātad mandāta beigās nāks klajā jauns priekšlikums. Un tad Krupjāno kunga vietā nāca cita komisāra, un es viņai jautāju, vai viņa turpinās savu iepriekšējā kolēģa priekšlikumu izstrādāt, un viņa teica, jā, un komisija tātad mums ir eh, apsolījusi strādāt ar šo jautājumu. Un tiešām komisijai mazliet vajadzētu nokaunēties. Mums ir, mēs tagad esam ar šo jautājumu strādājuši vairākus gadus, un tagad, manuprāt, esam ieguvuši lielu atbalstu, un aicinu visus izdarīt spiedienu uz komisiju. Paldies! Un tagad Aldes vārdā runās Andrejā Sanonī. Eh, Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos teikt, ka atbalstu to, ko teica referents, un arī to, ko teica Jorgensen kungs. Manuprāt, komisijas ziņojums par regulas īstenošanu ir um, kritizējams, un tāpēc labāk būtu uzlabot šo situāciju un priekšlikums ir balstīts uz uzraudzības datiem. Piemēram, nav šobrīd datu par, eh, par trušiem, kā arī par putniem un putnu gaļu, par vistām. Un šajā pašā dokumentā ir pateikts, ka joprojām ir daudz problēmu attiecībā uz dzīvnieku labturību, kas rodas tieši transportēšanas laikā šobrīd neesam tik tālu tikuši attiecībā uz zinātniskajiem atzinumiem, tīpaši runājot par zirgiem. Bet tas ir tādēļ, ka tie ir jātransportē parasti ilgāku laiku par vistām un putnu gaļu. Te, protams, ir jautājums ir par būru lielumu, par trušiem arī runājot, par tiem ir jāievēro gan transportēšanas laiks, gan arī būru lielums. Ir nepieciešams modificēt šo regulu. E, komisija kā saka, ka tā gribētu piemērot šo visu, bet reāli jau daudz kas nenotiek. Tāpēc vēlos teikt, ka ļoti svarīgi, lai normas, veterinārās normas nāktu no uzraudzības pasākumiem. Ir tik ļoti svarīgi mm, to visu darīt pareizi, jo šobrīd ir tā, ka dažos gadījumos nenotiek veterinārās pārbaudas dalību valstīs. Un tas signalizē mūsu problēmas, un daļēji to visu var uh, risināt ar uh, to stundu skaitu, cik ilgi drīkst transportēt dzīvniekus. Jūs atcerieties, ka iepriekšējā balsojumā parlamentā bija uh, bija vairākums, un arī Jorgensena kungs šobrīd vāc vienu miljonu parakstu. Ieskatāmies ziņojuma otrajā tabulā. Tur ir runāts par 32%, kas ir pārvadājumā gadījumi, kad, kas notiek pārsniedzot pieļaujamo laiku. Komisijas ziņojumā piektajā tabulā ir teikts, ka izmaksas būtu aptuveni 11800 eiro uz katru uh, transportu. Mm, labāk būtu vienkārši samazināt braucienu skaitu. Un nu, tad būtu labāk uzreiz arī kontrolēt to visu. Es pats esmu veģetārietis, taču, kā daži teica, tādā veidā tiek uzlabota gaļas kvalitātes, nu tad vēl labāk. Tas ir labs arguments, lai mēs rīkotos pēc iespējas ātrāk. Pārtikas drošība un veterinārā organizācija Viņi plāno to, šos noteikumus ievies 27 dalību valstīs, un šeit tiek meklēta iespēja, kā samazināt pārvadājuma e, laiku. Es uzskatu, ka ņemot vērā šo ziņojumu un zinātniskos pierādījumus, komisija ir jādara, kā to saka parlaments, kas pārstāv Eiropas iedzīvotājus, un ieviest uh, ierobežojumu attiecībos transportēšanas laiku. Labi, paldies, un tagad lūdzu ECR grupas vārdā Gerlingas kundze. Thank you, Chairman. Well, it's, um, Paldies priekšsēdātāji, lielākais vairums jau ir pateikts, mēs esam uh, maza grupa, bet uh, tomēr pāris komentāri sirsnīgi, sirsnīgi pateicība referentam, kas ir uh, parādījis, kā izstrādāt ļoti īsu, bet ļoti precīzu uh, ziņojumu. Jūs varētu rīkot seminārus mūsu kolēģiem, citiem referentiem. Es mēģināšu atturēties no vēlmes iesniegt pārāk daudz grozījumus, bet tomēr daži komentāri attiecībā uz zirgiem kas ir mans tāds ļoti, man, mans hobija lauciņš. Uh, Tur man būtu šis tas pievienojams, un es pie, iesniegšu dažus grozījumus. Tāpat nepieciešama diskusijas par ilgspējību, lopu pārvadāšanai, tālos attālumos uz kaušanu. Jādomā par kautuvi ģeogrāfisko novietojumu, par noteikumiem, kāda ir spēkā, kas ir jāievēro. Nesen es aplūkoju projektu mobīlajai kautuvei, un jāsaka, ka tas bija tāds stipri bezjēdzīgs risinājums ideja. Uh, tur, uh, piemēram, lopi bija divas, trīs stundas pa, pa jūru jātransportē no salām, un nevajag mums šādā veidā radīt pašiem sev problēmas. Tātad arī šo aspektu gribētu stiprināt ziņojumā. Vēl daži vādi par. Tanhi. Uh, he's, he's mentioned... Par kampaņu. Es gribētu, lai tas tiktu piefiksēts protokolā, ka es izsaku atkal pateicību uh, referentam. Uh, informējot kolēģus un lūdzot viņus uh, parakstīt un runājot ar nozars pārstāvjiem, noteikti viņi teiks, ka viss tiek pildīts, uh, bet es esmu dzirdējis arī no EFSAS prezentāciju. Mēs zinām, ka tā vienmēr nav, ka ne viss tiek vienmēr ievērots un. Uh, Es domāju, ka šī kampaņa būtu ārkārtīgi svarīga. Es domāju, ka ir uh, emocionāli tāda ļoti spēcīga nostāja attiecībā uz principiem. Es domāju, ka šī kampaņa tiešām bija izcila. Un uh, es ceru, ka šis dokuments vēl tiks tālāk diskutēts un tiešām aicināt likt spiedienas komisiju. Paldies, Gerlings kundzei, un tagad pēdējais runātājs manā sarakstā - Ajūzo kundze. Paldies, priekšādātāji. Es arī gribu teikt paldies referentei un sveicu arī Leotāras kundzi par šo ļoti precīzo un skaidro atzinumu. Ja mēs jautājam cilvēkiem, vai viņus interesē dzīvnieku labklājība un labturība, tad parasti, protams, viņi atbildēs jā. Un, ja mēs runājam par transportu un gaisa mitrumu transporta līdzekļos, vai ka vajadzētu aprīkot transporta līdzekļus, tad tas viss nāktu par labu dzīvniekiem. Iedomājieties, jūs sēžat lidmašīnā, jums nav vietas, kur nolikt kājas. Protams, ka dzīvnieki ir pelnījuši labākus transportēšanas apstākļus. Bet, protams, ka šis jautājums jāskata kontekstā. Mums Eiropā ir ļoti tāda skaidra likumdošana attiecībā uz dzīvnieku aizsardzību un piemērojot šo regulu, mēs esam panākuši to, ka dzīvnieku transportēšanas izmaksas ir pieaugušas par 20%. Transportēšanas um, apstākļi tiem esot lielāka loma nekā transportēšanas ilgumam. Un runājot par šo regulu, mēs redzam, ka dzīvnieku um, tātad audzēšanas lopkopības uzņēmumi, ja tie vēlas uzlabot šos apstākļus, viņiem pieaugs izmaksas. Un runājot par inspekcijām un kontrolēm, tām ir jābūt. Ir jākontrolē, kā dzīvnieki tiek transportēti. Uh, un daudzas no šīm lopaudzētavām un fermām atrodas ārpus Eiropas vai pārceļ šo tātad lopkopību ārpus Eiropas robežām un uh, līdz ar to ievedot dzīvniekus atpakaļ Eiropas saimnības teritorijā šos noteikumus būtu iespējams apiet. Un tas ir ļoti nozīmīgi, no, to nedrīkst pieļaut. Uh, Paldies, un tagad došu vārdu komisijai. Varbūt komisija var pastāstīt, kāpēc tā nav turējusi savus solījumus un izstrādājusi priekšlikumu. Merci, monsieur le président. Malheureusement, je vais pas pouvoir. Paldies, priekšsādātāji, nevarēšu jums sniegt šo labo ziņu, jo komisijas nostāju jūs zinat, jūs labi esat iepazinušies ar ziņojumu, to es redzu. Uh, un komisija uzskata, ka nav šobrīd bīstais brīdis atvērt jautājumu par eh, šo regulu par eh, dzīvnieku transportēšanu. Domāju, ka runājot par astoņām stundām, tas ir jautājums, kas ir jau ilgi ticis cilāts, eh, cik ilgi jau strādāja komisijā, tie ir apmēram kā 12 gadi, un visu laiku es dzirdēju šādu prasību. Kā jau teica pēdējā runātāja, nav zinātniskas bāzes šīm astoņām stundām, gluži pretēji. Manuprāt, pēdējā runātāja daudz pareizāk izpaudās attiecībā uz šo zinātnisko vērtējumu. Zinātnieki domā, ka tas nav ilgums, kas ir nosakošais faktors, bet uh, apstākļi, kādos šī pārvadāšana notiek. Un domāju, ka ir jautājums, vai mēs gribam pieturēties pie zinātniskiem rādītājiem, tad. Uh, nevajadzētu koncentrēties tikai uz šo vienu dimensiju, uz astoņām stundām, un tāpēc komisijas nostāja ir sekojoša regula nosaka daudz dažādas nosacījums, ne tikai uh, transportēšanas, eh, nevis transportēšanas ilgumu, bet telpu, cik daudz vietas jābūt ir uh, un tā tālāk. Un viss šis apstākļu kopums nodrošina dzīvnieku labturību kopumā, un nevis tikai garums. Protams, arī garumam ir nozīme, jo uh, jo pārvadāšana ir ilgāka, jo tas var būt grūtāk, ir uh, citi riska faktori, kuri atkal rada zināmas problēmas uh, pagarinātas pārvadāšanas laikā, un komisija to apzinās, jo regulā ir atšķirības starp tehniskiem uh, nosacījumiem šo astoņu stundu ietvaros, bet Kā es teicu, ir arī citi globāli parametri un uh, regula paredz arī uh, automašīnu vadītāju izglītošanu šais jautājumos. Un tas varbūt ir pat svarīgāk nekā tehniski rādītāji, jo vadītāji spēja pārvaldīt šo situāciju un ņemt vērā dažādas faktors, tas nodrošina tieši dzīvnieku labturību šajā pārvadāšanā. Tātad secinājums ir tāds, ka komisija uzskata, ka esošās regulas īstenošana ir svarīga, un tāpēc šīs uh, darbības ir jāveic. Tātad ziņojumā ir minēts vairākas darbības. Uh, bija viens izteikums uh, par šiem inspektoriem. Tātad jautājums par šīs transportēšanas kontroli. Dažkārt te ir tāds zināms sajukums. Ja ir tikai 5 vai 6 inspektori, kas var kontrolēt šo transportu Eiropā, tas tiešām būtu smieklīgi. Ir nepieciešams sistēmas audits dalību valstīs, un tieši tā ir tā loma, jo uh, revīzija raugās uz visu kopēju, tātad un skatās, vai dalībvalsts sistemātiskā veidā uh, sāk jau ar izglītošanu, ar informācijas sniegšanu, ar uh, dažādu apstākļu nodrošināšanu. Tātad kontrola, kā es teicu, ir paša dalībvalstu kompetencijā, nevis komisijas kompetencijā. Un komisijas uh, misijas mērķis šobrīd ir dot visus iespējamos uh, mm, pasākumus. Komisija, protams, ir gatava līdzdarboties kaut kādās sodu funkcijās, bet mums ir nepieciešama arī diskusiju platforma, lai mēs varētu nodrošināt attiecīgos tehniskos uh, nosacījumus un lai būtu arī laba, labākās prakses apmaiņa. Un tāpat, lai tiktu ieviests arī interpretācijas vadlīnijas lai vienot šo, veidot šo kopīgo izpratni. Tāda ir komisijas nostāda. Ir jāsaprot arī, ka komisija ir nesen publicējusi stratēģiju par dzīvnieku labturību, kur šī filozofija ka ir nepieciešams izveidot atbalstu sistēmu. Es saprotu, ka tas nav šīs dienas debašu mērķis, bet ka nepieciešams tāds globālāks skatījums, lai operatori, pārvadātāji būtu atbildīgi un izveidotu tehniskās iespējas, tātad, lai pārvaldītu visu šo pārvadāšanu. Tātad tāda ir mm, komisijas ilgtermiņa pozīcija, varbūt tāda kompleksāka un nedod tādas taustāms mm, rezultāts momentā, kaut ko aizliedzot, bet, manuprāt, šāda pieeja varētu būt produktīvāka attiecībā uz izvirzītiem mērķiem. Paldies! Jā. Paldies! Tagad referentē vēlreiz došu vārdu un pēc tam Jorgensena kungam paldies. Es gribu teikt paldies kolēģiem. Es ļoti uzmanīgi visu noklausījos, un es uh, labprāt tad ar prieku gaidīšu papildinājumus un grozījumus attiecībā uz zirgiem un citiem dzīvniekiem. Uh, Runājot par to, ko tagad teica komisijas pārstāvis, man drīzāk neko negribas teikt. Kopš septiņiem gadiem jūs neko neesat izdarījuši. Un tagad jūs turpinat reklamēt šo novecojušo regulu, kaut gan par transportēšanu te nav divu domu. Eiropas cilvēki, kas pārstāv Eiropas tad, gan vadītāji, gan arī cilvēki no tautas ir apliecinājuši, ka viņi vēlas, lai situācija mainītos. Komisijai tagad ir jāsāk kaut kas darīt. Un runa ir ne tikai par transportēšanas laika saīsināšanu, visa šī regula ir novecojusi un nav ņemt ņemti vērā zinātnieku atzinumi par dzīvnieku labturību, un šī informācija ir pieejama. EFSA ir aģentūra, kas ir izstrādājusi vairākus ziņojumus par šo jautājumu, un ar to vien ir gana, lai šo regulu varētu uh, sākt modernizēt. Tas tiešām ir skandāls, ko jūs šodien te stāstījāt. Uh, Paldies, tagad Jorgensen kungs lūdzu. Paldies, es piekrītu referentei. Gribu tikai vēl piebilst, ka dažas no problēmām, kas, kas uh, uh rodas, ja mēs varētu izvairīties no problēmām, ja mēs vienkāršotu likumdošanu, jo šobrīd ir noteikumi par to, kā dzīvnieki ir jāizved no transporta līdzekļiem un jāieved atpakaļ. Varbūt vienkārši saīsinot transportēšanas laiku būtu daudz vieglāk uzraudzīt, kā notiek regulas ieviešana. Un es neiedziļināšos tehniskajos argumentos, ko piedāvāja komisija, kaut gan, protams, ka es varētu tos visus apgāst kā tikko teica referente. Gan drīz visus es varētu apgāst. Jūs teicāt, ka nav uh, zinātnieku atzinumu par to, ka garš transports nelabvēlīgi ietekmē dzīvniekus. Tas taču ir smieklīgi. Cilvēki, kas strādā šajā sektorā, nu neviens neatzīs, ka tas rada problēmas, bet nu, tā ir komisijas problēma. Vairākas komisijas ir noteikušas, un to var arī apskatīt internetā. Tātad komisija, Eiropas komisija ir atzinusi un apsolījusi, ka šī likumdošana ir jāpārstrādā, un man ir jautājums, kas ir tagad mainījies, ka tagad jūs sakāt, ka nekas tomēr nav jāgroza. Paldies, līdz ar to šīs debates ir beigušās jāatzīst, ka komisija piedāvāja interesantu prezentāciju. Es līdz šim neesmu īpaši interesējies par dzīvnieku labturību, bet pēc jūsu prezentācijas es pievērsīšos šim jautājumam. Un tie, kas ir savākuši miljonu parakstu, jūs varat par to pasmaidīt. Es varu jums pateikt, ka tie, kas ir savākuši miljonu parakstu, es No 1. aprīļa es viņus aicināšu nāk klajā ar iniciatīvu un aicināšu jūs atkal uz Eiropas parlamentu, un tad jūs varēsiet atbildēt uz šo cilvēku jautājumiem. Es apsolu, ka es darīšu visu, kas ir manos spēkos, un tikko jums uzdevu jautājumu, lūdzu atbildiet uz to. Oui, je... <clears throat> Eh, runājot par iepriekšējā komisāra saistībām, tur eh, es nevaru eh, sniegt kaut kādus precīzus vērtējumus, bet bieži vien tiek jaukt, jauktas komisāra lomas, katram komisāram savs portfels, bet ir jāsaprot visus lēmumus, kas tiek pieņemti, tos pieņem komisāra kolēģija. Un var gadīties, nu, tādas strīdu sistēmas, un ir zinām sistēma, kā lēmumi tiek pieņemti. Uh, Un uh, komisijai varētu būt vēlme kaut ko darīt komisijā. Tagad šobrīd notiek iekšējas diskusijas ir jāsaprot, ka uh, zinātniskie dati vienmēr tiek ņemti vērā ietekmes izvērtējumā, bet ir arī citi apsvērumu kritēriji šiem lēmumiem, ko pieņem komisija. Un uh, īpaši tas, uh, ko jau minēja uh, arī jūsu pārstāvi. Uh, Eh, strīds arbitrāžu reizēm var dot arī citu rezultātu, un eh, nav, nevar teikt, ka komisija neko nav darījusi. Septiņus gadus mēs esam eh, pārdomājuši šo jautājumu, bet rezultātā netaps tiesību akts, bet tas nenozīmē, ka nekas nav darīts, tomēr ir strādāts. Labi, netiek pārskatīts tiesību akts, tāds rezultāts gan ir. Vielen Dank! Paldies! Šī diskusija mani ir motivējusi, un mēs šīs, pie šī jautājuma noteikti atgriezīsimies. Paldies! Tiksimies rītdien pulksten deviņos no rīta. Tagad sēdē pārtraukums. Paldies!